Jā. Kolīgs. Eh, Godāmie kolēģi, šodien mums ir paredzētas eh, debates par aktuālajiem jautājumiem par notikumiem Nigērijā. Es vēlētos pie mums sveikt kardinālu Džonu Oloronfemi Onajekamu. Viņš ir Romas katoļu baznīcas kardināls un abožas pilsētas arhibīskaps. Jūsu eminence, Jūsu valsts Nigērija ir septītā valsts ar vislielāko iedzīvotāju skaitu pasaulē. Un mm, vēsturē tā ir cietusi no dažādiem konfliktiem, ko ir izraisījuši dažādi faktori. Te ir runa gan par politiskām manipulācijām, gan par reliģiju, gan par etniskiem konfliktiem, gan arī par eh, piekļuvi resursiem Nigēras deltā. Pašlaik vislielākie draudi politiskajai stabilitātei nāk no vardarbības, ko izvērš militārās eh, islāma fundamentālistu grupas ziemeļos. Tiek eh, garantēta vārda brīvība un reliģijas brīvība, taču 12 štati musulmaņu dominētajos ziemeļos ir ieviesuši šariātu krimināllietās. Pastāv spekulācijas par to, kā ir saikne starp Nigērijas fundamentālistu grupām un Al-Qaeda grupējumu islāma Magreb valstīs. Nigēriju kritizē par to, ka tās pieeja cilvēku tiesību uh, pārkāpumiem ir visnotaļ uh, stingra, tā skaitā ir uh, vērojama arī ekstra judiciālu sodu piemērošana. Ziemeļos un ne tikai tur e, valda problēmas, kas ir saistītas ar bezdarbu, ar nabadzību, ar bādu. 2015. gadā ir paredzētas vēlēšanas, taču jau tagad ir jūtama spriedze un ir jūtama šķelšanās starp ziemeļiem un dienvidiem valstī. Neskatoties uz to, ka it kā pašlaik pie varas esošā demokrātiskā partija vēlas šo vietu arī saglabāt. Šīs dienas viedokļu apmaiņa nodrošinās mums iespēju labāk izprast situāciju Nigērijā. Tāpat arī mēs eh, varēsim uzzināt, ko jūs sagaidat no eh, nākotnes jūsu valstī. Liels paldies, ka varējāt ierasties un labprāt dodam jums vārdu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Šajā sanāksmē. Pirmkārtām es vēlētos pateikties tiem, kas uh, norganizēja šo iespēju man ierasties un uzrunāt uh, tik uh, prestīžu komiteju. Liels paldies, kolēģi, kas devāt man šo iespēju. Galvenokārt es vēlētos pateikties šai institūcijai par to, ka tā rada laiku, lai mani uzaicinātu un arī lai mani uzklausītu. Es ļoti labi apzinos faktu, ka Eiropas Savienība, kā institūcija, kā nāciju savienība, ir visnotaļ labi informēta par situāciju Nigērijā. Šis īsais kopsavilkums, ko jūs tikko nolasījāt, ļoti labi pierāda to, ka jūs esat informēti, jūs zināt, kādi ir galvenie problēma jautājumi un arī eh, kādas cerības eh, mūsu valsts iedzīvotāji saist ar nākotni Nigērijā. Eiropas Savienībai ir pārstāvība manā valstī Abužā. Man ir bijusi iespēja tikties ar šīs pārstāvniecības cilvēkiem, un es zinu, ka viņi sniedz jums informāciju vismaz mm, oficiālā līmenī. Tāpat arī mēs zinām, ka pasaules um, plašsaziņas līdzekļi bieži vien runā par Nigēriju. Protams, daudzi mūsu vidū nožēlo to, ka lielākā daļa no stāstiem par mūsu valstī plašsaziņas līdzekļos galvenokārt koncentrējas uz mūsu problēmām, un nekas netiek minēts par ieguldītajiem centieniem, lai šīs problēmas atrisinātu. Ņemot to visu vērā, un vēloties izmantot man atvēlēto laiku pēc iespējas efektīvāk, es gribētu izmantot šīs 70 minūtes, kas man ir atvēlētas, lai jums mm, pastāstītu par to, kāds ir mans viedoklis, jo īpaši no um, reliģiozas amatpersonas perspektīvas. Esmu nodzīvojis Nigērijā diezgan daudzus gadus, un esmu bijis neatņemamā daļa no mūsu centieniem, no mūsu mēģinājumiem vērsties pret dažādiem apstākļiem, kas katru dienu mainās un kas rada problēmas mūsu nācijai. Vēlētos mm, vēlreiz norādīt, ka Nigērijā pastāv reliģiju daudzveidība. Mēs vienmēr sakām, ka apmēram 50% ir kristieši un 50% ir musulmaņi visas valsts līmenī. Apmēram 160 miljoni no iedzīvotājiem Nigērijā tad sadalās pusi uz pusi kristiešos un musulmaņos. Taču uh, uh, nav, vērojama vienlīdz, nav vērojams vienlīdzīgs dalījums uh, valsts teritorijā. Uh, var um, redzēt, ka dažas valsts daļas ir skaidri izteiktas musulmaņu teritorijas, un ir arī skaidri uh, izteiktas kristiešu teritorijas, taču visās teritorijās ir pārstāvēti abu reliģiju pārstāvji. Tas uh, norāda to, ka uh, Nigērija ir gan islāma, gan kristietības valsts, un mēs šādā veidā esam dzīvojuši jau ilgus gadus. Uzskatu, ka mēs uh, turpinam dzīvot kopā šajā valstī. Tagad varu pievērsties eh, islāma terorismu jautājumam. Esmu pārliecināts, ka tas eh, jums eh, noteikti ļoti interesē, un, protams, arī mani šis jautājums ļoti uztrauc. Mūsu valsts ir komplicēta. Un šeit eh, es vēlos atcerēties mītu par mm, desmit akliem cilvēkiem, kas mm, vēlas apskatīt ziloni. Katrs no tiem aptausta citu eh, ziloņa daļu, un līdz ar to viņu viedoklis par ziloni ir pilnīgi atšķirīgs. Nu, to pašu var attiecināt arī uz reliģijām. Atkarībā no tā, pie kādas reliģiskās pārliecības jūs piedarat, jums būs iespējams atšķirīgas domas par to, kas īsti ir Nigērija. Taču es domāju, ka Ja pašlaik divi galvenie mūsu izaicinājumi ir korupcija no vienas puses un nedrošība no otras puses. Tas nav nekas jauns, bet eh, šīs problēmas mūsdienās mums ir ļoti izteiktas. Abas no šīm problēmām norāda uz pārvaldības eh, trūkumiem. Pārvaldībai vēl ir jāizpaužas skaidrākā veidā un ir sevi jāpierāda. Es nevēlos daudz runāt par korupciju. Vēlos minēt tikai to, ka visi ļoti labi zina, ka ir ļoti daudz oficiāls korupcijas mūsu valstī. Bieži vien šī korupcija netiek sodīta. Iespējams, tas ir tāpēc, ka uh, Mm, to uzskata par legālu korupciju. Mēs par to runājam, arī valdība par to runā, ir arī izveidotas īpašas aģentūras korupcijas apkarošanai, taču mēs vēl ar viena nesam pieredzējuši reālus risinājumus. Mēs neredzam, ka šī problēma tiktu apkarota saknē. Kā reliģiozie līderi, mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs vēlamies atgādināt, ka korupcijai ir arī reliģioza ētiska dimensija, un mums pašiem ir jācenšas vērsties pret to. Protams, ir grūti teikt, vai mūsu centieni ir nesuši augļus. Nedrošības līmenis Par šo jautājumu es gribu valstī vienmēr ir bijuši konflikti. Pieļauju, ka tāda ir bijuši lielākajā daļā no valstīm. Eiropā arī ir gara vēsture ar daudziem un dažādiem konfliktiem, kas ir vilkušies brīžiem pat gadsimtiem ilgi. Mūsu valstī mm, esam pieredzējuši etniskus konfliktus jau pirms koloniālisma ēras. Tad eh, ciltis cīnījās pret citām ciltīm, un šie konflikti turpinās vēl ar vienu. Iespējams, to izpausmes ir mazliet savādāka, bet tos mēs jūtam arī mūsdienās. Tāpat arī ir vērojama krimināla vardarbība. Pret to nevienmēr pietiekami labi vēršas valsts spēki. Bieži vien var vērot arī reliģiozus dabas konfliktus. Vienas ticības piekritēji uzbruk citas ticības uzbrucējiem, un bieži vien šie konflikti ir ļoti vardarbīgi un asiņaini. Nevienmēr šie konflikti ir izteikti tīri reliģiozas dabas, bet, kā jau priekšādātājs norādīja, bieži vien ir vērojamas manipulācijas ar reliģiskajām identitātēm. Dažiem cilvēkiem iespējams ir savi iemesli, kāpēc viņi vēlas sanaidot eh, divas puses. Bieži vien ir arī situācijas, kur etniskas dabas atšķirības pārklājas arī ar reliģiju atšķirībām. Līdz ar to senie cilšu kari ir pārvērtušies par musulmaņu un kristiešu kariem. Vēl ar vienu tos piedzīvojam. Diemžēl reliģija ir ļoti spēcīga realitāte. To varētu izmantot pozitīviem mērķiem, bet, diemžēl, to izmanto arī ļaunprātīgiem mērķiem. Reliģiskie vadītāji Nigērijā cenšas uzņemties atbildību. Viņi cenšas nodrošināt to, lai ticību varētu praktizēt, uh, lai dažādas ticības varētu tikt praktizētas un tādējādi reliģija kļūtu par daļu no problēmas risinājuma, nevis radītu um, cēloņus vai iemeslus problēmām. Šeit vēlos pievērsties īpašam gadījumam, proti islāmā teroristu aktivitātēm galvenokārt uh, valsts ziemeļos, uh, Uh, valsts ziemeļa austrumu rajonos. Tagad uh, šī vardarbība ir izplatusies jau arī uz citām valsts teritorijām. Gribu teikt, ka šis fenomens uh, ir zināmā mērā pārsteidzis mūsu nāciju. Šeit ir runa par reliģiskas dabas konfliktu, kas ir pārgājis citā līmenī. Uh, pašnāvnieku uzbrukumi, teroristu aktivitātes, nogalināšana pilnīgi bez jebkāda mērķa. Un viss drūmākais no visa ir tas, ka no vienas puses šis grupējums apgalvo, ka tas ir musulmanisks grupējums un pat apgalvo, ka tā mērķis ir nodrošināt, lai visa Nigērija kļūtu par musulmaņu valsti, un no otras puses atcerēsimies, ka viņi uzbrūk kristiešiem. Viņi apdraud kristiešu intereses, un tas tiek darīts absolūti nesamērīgā veidā. Tā visa rezultātā viņi izdērā spēcīgu spiedienu uz mm, trauslo mm, līdzsvaru, kāds ir panākts attiecībās starp kristiešiem un musulmaņiem mūsu valstī. Mūsu priekšā tagad ir liels izaicinājums. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu stāties pretī šī grupējuma aktivitātēm. Ir jācenšas panākt, lai viņi pārtrauktu nevainīgu cilvēku nogalināšanu. Un vienlaicīgi mums ir mm, jāapkopo mūsu pūliņi, uh, lai mēs varētu iestāties par to, ka mums neparādās nekādas citi varianti, bet gan mierīga līdzās pastāvēšana. Es pieminu šeit mierīgu līdzās pastāvēšanu, mm, sakot, ka kristieši nekad nevarēs pārņemt visu Nigēriju, un tas pats attiecas arī uz musulmaņiem, arī tie nevarēs pārņemt visu valsti. Tas nozīmē, ka uh, Mēs esam, tā teikt, sodīti uz uh, kopā dzīvošanu. Mums ir jādzīvo kopā. Jāatcerās arī, ka šī mierīgā līdzās pastāvēšana var dot eh, ļoti labus rezultātus. Šeit ir runa par to, ka dažādu ticību pārstāvji kopīgi pārstāv vienu tautu, tiem ir eh, kopīgi pamati, kopīgas vērtības. Tāpat arī tie kopīgi stājas pretī vieniem un tiem pašiem izaicinājumiem. Dažos um, valsts ziemeļu rajonos, kā mēs tikko dzirdējām, kaut kādā veidā politiķiem ir izdevies uh, vērsties pret atšķirībām starp uh, reliģijām, izveidojot šarijātā tiesisko sistēmu savos štatos. Es personīgi uzskatu, un tā domā arī daudz citi cilvēki uzskata, ka tas runā pretī mūsu konstitūcijai, ko jau pieminēja sākumā. Tas runā pretī arī daudzām citām reliģijām Nigērijā. Līdz ar to diskusijas vēl arvien turpinās. Es jau pieminēju, ka tas mums visiem bija ļoti liels pārsteigums. Mums ir grūti saprast, kā mēs um, varam stāties pretī tik nežēlīgiem un tik apņēmīgiem cilvēkiem, kas uh, mēģina mm, nogalināt uh, Nigērijas iedzīvotājus. Dažkārt tas nav tik efektīvi, kā varbūt pasauli būtu sagaidījusi. Iespējams, ka šie apvainojumi zināmā mērā ir patiesi, bet no otras puses mums ir uh, jānovērtē šī valdības um, izrādīta apņemšanās. Vakar, pirms es devos prom, es uzzināju, ka ir notikusi ļoti liela sadursme starp šīm teroristu grupām un valdības spēkiem. Tās centās ieņemt ciematu un izmantot um, cilvēkus kā, kā vairogu. Tā rezultātā mm, notika milzīga traģēdija, simtiem uh, cilvēku zaudēja dzīvības. Tas mani ļoti uztrauc. Tas man uztrauc ne tikai tā, ne tikai kā kristiešu vadītāju, ne tikai mm, iedragā manu kristisko vērtību sistēmu, bet tas mani liek ciest arī kā nigērietiem. Katra nigērieša dzīvība man ir liela vērtība. Mani aicināja mazliet pastāstīt arī par nākotni, ko es sagaidu no nākotnes. Esmu pilnībā pārliecināts, ka mums ir pietiekami labi pamati, lai mēs varētu būt pārliecināti par to, ka, ja mēs pieņemsim pareizos lēmumus, ja mēs darīsim to, kas ir pareizi, uh, tad mums beigās izdosies eh, atjaunot saprātīgu, labu pārvaldību un mierīgu vīdī mūsu valstī. Tā, lai šie plašie mm, cilvēku resursi un dabas resursi, kas ir pieejami mūsu valstī, beigās varētu tikt eh, izmantoti labiem mērķiem mūsu nācijas attīstībai. Tas nozīmē, ka mēs varēsim iet uz priekšu daudz straujāk nekā pašlaik. Es arī uzskatu, ka to var uh, izdarīt, neskatoties uz to, ka pastāv šīs milzīgās atšķirības starp uh, ciltīm un reliģijām. Varbūt tas nāks tieši par labu. Šīs problēmas var kļūt par mm, savā ziņā labiem resursiem problēmu atrisināšanai. Es ceru, ka Eiropas Savienība turpinās Mm, sekot līdzi mm, notikumiem mūsu valstī. Cerams, ka šis mūsu uzsāktais dialogs turpināsies, mm, varbūt eh, arī ar citām grup, reliģiozām grupām mūsu valstī. Parasti mums neizdodas tikties ar jūsu pārstāvjiem mūsu valstī. Varbūt eh, viņiem nav dotas pilnvaras tikties ar, ar reliģisko grupu pārstāvjiem. Uh, Varbūt jūs varētu to iekļaut uh, viņu mandātā tā, lai viņi varētu uzklausīt uh, stāstījumu par problēmām no dažādām perspektīvām. Noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropas Savienība kā institūcija un arī daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis ir uh, norādījušas uz to, ka tām ir liela interese par mūsu valsti. Un tas mums ir devis ļoti lielu labumu gan finansiālā, gan arī citā ziņā. Es ceru, ka kaut kādā veidā mums izdosies eh, pavērt logus, ka mums izdosies šos jūsu atsūtītos resursus nodot arī citiem grupējumiem mūsu valstī, mums kopīgiem spēkiem izdosies um, atjaunot un celt mūsu valsti, izmantojot mums piemītošās zināšanas um, un eh, izmantojot šo mūsu līdzās pastāvēšana mūsu skaistajā valstī Nigērijā. Tagad eh, es labprāt savu uzstāšanos beigtu un eh, atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būtu. Pretējā gadījumā es turpināšu runāt, un es varētu runāt pat divas stundas ilgi, jo es runāju par savu valsti. Lai Dievs jūs svētī! Vēl paldies! Manā sarakstā ir vairāki runātāji. Pirmais izteiksies Bēldera kungs. Lūdzu, jums vārds. Eminentie, hartelijk dank voor uw. Uh... Jūsu augstību liels paldies par šo ļoti interesanto stāstu ļoti līdzsvaros to prezentāciju un uzstāšanos Eiropas parlamentā. Vakardien es kopā ar savu kolēģi Dots Mēs vakardien runājām par cietušajiem un mums patiesībā bija iespēja arī tikties ar cietušajiem no jūsu valsts ziemeļa daļas. Redzējām dokumentālo filmu, un tur tika norādīts, ka Boko Haram darbību rezultātā ir pat simtiem tūkstošo cietušo. Es varu apstiprināt, ka esmu protestants, un manā valstī kristieši tiešām jūt solidaritāti uh, um, ar kristiešu situāciju Nigērijā. Ja drīkst, man ir daži jautājumi, balstoties uz šo informāciju, ko redzēju. Gribētu runāt par um, attieksmi un šo kristiešu vajāšanu, ja to tā var nosaukt, Nigērijas ziemeļos. Jūs minējāt divus šos lielos ļaunumus, uh, Nigērijā, kas ir korupcija un vardarbība reliģijas vārdā. Jūs arī minējāt nesodāmību, un tas, ko mēs vakardien sapratām, ir tas, ka bieži vien uh, noziegumi, kas tiek veikti pret kristiešiem, valsts ziemeļos netiek sodīti. Jūs esat uh, augsts Romas katoļu baznīcas pārstāvis, tādēļ gribētu jautāt, vai jums ir uh, jebkāda politiskā ietekme saistībā ar to, ka būtu iespējams apturēt vardarbību Nigērijas ziemeļos. Un kas attiec uz šo um, noziegumu paveicēju nesodāmību vai, vai to, ka bieži vien cilvēki tiek aizturēti, bet netiek galu galā sodīti. Mēs no Nigērijas um, pārstāvjiem esam uh, dzirdējuši informāciju, ka patiesībā drošības spēkos ir iefiltrējušies arī Boko Haram aktīvisti. Tādēļ gribu saprast, kādā veidā būtu iespējams cīnīties ar šo organizāciju un ko valdība un uh, administratīvās iestādes var darīt, lai apturētu uh, šo aiz reliģijas um, slēpjošos vardarbību. Tālāk nākamais jautājums. Uh, Cik dzirdēju, tad ir um, plānots apžēlot 26 Boko Haram aktīvistus, lai mēģinātu vājināt vai tādējādi cīnītos ar vārdarbību. Ko, ko jūs domājat? Un labu veiksmi jums jūs sarežģītajā darbā. Paldies! Paldies, Kelem kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs eminence, mēs ļoti augsti vērtējam informāciju, ko jūs mums spējāt personīgi sniegt par situāciju Nigērijā, un, manuprāt, mums tiešām vajadzētu apzināties to, ka pēdējo 13 gadu laikā ir nogalināti 14 tūkstoši cilvēku, ir balstoties reliģiskiem apsvērumiem. Un, ja paraugamies uz pagājušā gada statistiku, tad pagājušajā gadā, 9. aprīlī, kad Duna tika nogalināti 38 cilvēki, 29. oktobrī aptuveni 50 cilvēki. Uh, dievkalpojuma laikā un simtiem tika ievainoti. Jāsaka, ka šķiet, ka Nigērijā viena gada laikā ir desmitiem šāda veida katastrofu, kāda bija viena Bostonā, bet mēs neesam pilnībā par to informēti, un tas ir patiešām satraucoši. Par Boko Haram runājot, gribētu teikt, ka tagad šī organizācija darbojas nu jau vairāk nekā desmit gadus, gribētu jautāt, kas viņus atbalsta? Kādā veidā viņiem ir izdevies gūt šādu ietekmi un gribētu jautāt, balstoties kādiem nosacījumiem, jūsuprāt, dažādu reliģiju pārstāvi apdzīvot reģioni var sadzīvot kopā mierā. Jūs minējāt uh, korupciju, šo nesodāmības elementu, tad gribētu jautāt, kā mēs kopā varam risināt šo problēmu, kā varam uzlabot tiesiskuma situāciju, valdības situāciju Nigērijā un kas tieši būtu jūsu spēkos. Paldies! Liels paldies! Gomešs kundze. Jūs eminence, arī es gribētu jums pateikties par to, ka ieradāties šodien pie mums, lai stāstītu par šo ļoti sarežģīto un smago situāciju, ar ko jāsaskaras jūsu valsts iedzīvotājiem. Gribētu jautāt, Par Boko Haram runājot, gribu jautāt, vai jūs, prāt, šī grupa darbojas neatkarīgi un pati par sevi? Šeit pievienojas kolēģim Kelamam, vai viņiem ir finansiāls atbalsts no ārpasaules vai no kā? It kā savā ziņā tiek norādīts uz uh, saiknēm ar Alkaidu, uz vietējām Alkaida pakļautībā esošām struktūrām, bet vai ir iespējams izsekot un atrast šādas saiknes ar um, finanšu avotiem ārpus organizācijas. Un jautājums, vai viņi ir saistīti arī ar citiem organizētās noziedzības veidiem, kā piemēram um, narkotiku kontrabanda, tirzniecība, um, ieroču tirzniecība, vai arī tas ir viņu finansējuma avots. Un tad gribu jautāt, kā mēs varam palīdzēt Un vai jūsuprāt, Eiropas Savienība pietiekamā veidā un pienācīgi izrāda un īsteno savu ietekmi jūsu valstī? Vai Eiropas Savienība pietiekami skaļi runā un aicina iestādes un struktūras rīkoties pareizi? Nigērija ir mūsu AKK partneris un mūs saista Kotanu nolīguma normas. Eiropas un Eiropas Savienību kopā ar Nigēriju, ECOAS un Āfrikas Savienības ietvaros nosūta mūsu militāro spēkus, kas darbojas kopā. Tad ja gribu jautāt, vai mūsu balss ir pietiekami labi sadzirdāma un vai mēs pietiekamā mērā sadarbojamies, veicinot un stiprinot kapacitāti, lai cīnītos ar korupciju un šādām valdības līmeņa problēmām. Uh, vai varbūt nepieciešams Eiropas Savienībai izrādīt politiska līmeņa ietekmi, un šobrīd tas neizdodas. Gribēju to jautāt jums, jo nu, šāda situācija šķiet novērojama arī vairākās citās valstīs, ne tikai Nigērijā. Paldies! Paldies! Šimanskī kungs lūdzu! Paldies! Paldies, jūs eminents, par ierašanos pie mums šodien! Mēs nu jau daudzu gadu garumā dzirdam ziņas par Nigēriju, bet vienmēr ir ļoti interesanti un svarīgi uzklausīt uh, šādu informāciju no personiska skatu punkta. Ceru, ka tas motivēs gan mūs, gan mūsu iestādes aktīvāk darboties šajā pasaules daļā, kas, uh, kur situācija kļūst aizvien nedrošāka, diemžēl. Protams, ka reliģijas brīvībai ir arī tādi tāds individuāls aspekts, tā ir viena no cilvēka pamatiesībām, tomēr tam, uh, tā ir arī būtiska loma, ja domājam par cilvēku mierīgu līdzās pastāvēšanu un mieru daudzās pasaules daļās, tajā skaitā arī Nigērijā. Gribētu jums jautāt par konkrēto reakciju šajā situācijā ne tikai no kristiešu kopienām, kas tiek šādā veidā vajātas Nigērijā, bet arī no islāmticīgo kopienām, kas nav um, šobrīd vēl aizvien, uh, ko tātad vairākums no tām neatbalsta šos radikāļus, kas rada nopietnas problēmas. Tādēļ gribētu jautāt, vai ir konkrēts fórums un struktūras, kur risināt um, šāda veida vardarbību, kas balstīta uz reliģiskiem apsvērumiem un kur tie, kas abas puses, gan kristieši, gan musulmaņi. Otrs jautājums Tas ir līdzīgs kā pārējiem kolēģiem. Jūs, kā sociālās dimensijas pārstāvis Nigērijā, ko jūs konkrēti sagaidīt no Eiropas Savienības tagad un nākotnē? Kāda veida palīdzība jums noderētu, lai nodrošinātu mieru un mierīgu līdzās pastāvēšanu, lai tā būtu reāli nākotnē jau drīz Nigērijā? Paldies! Paldies, Bisep kungs, lūdzu. Oui, votre euh, éminence. Paldies, jūs eminence, liels paldies par jūsu vēstījumu un jūsu situācijas izklāstu. Jūs, protams, runājāt arī par uh, tādām lietām kā sieviešu situācija valsts ziemeļos. Par to grib runāt vairāk. Vai jūs šo teroristu grupas darbību ziemeļu reģionā sasaistāt arī ar nabadzību, nerad tiek novērtots, ka tieši šāda veida teroristu grupējumi īpaši plaukst un zaļ tajās teritorijās, kur ir ļoti plaša nabadzība. Viņas tur iekortelējas un tad piedāvā it kā, lūk, eh, vietējiem iedzīvojumiem kaut kādu veidu sociālu alternatīvu, kaut kādu veidu darbus jauniešus, piemēram, rekrutē. Tādā veidā viņus piesaist šīm kustībām un vēlāk grūž viņus lūk teroristu darbību virzienā. Bet tas ir aktuāli arī Nigērijā. Jo mēs, protams, zinām, ka taču eh, šai valstī ir ļoti daudz eh, resursu teorētiski, bet kā tas eh, palīdz valstī, ja tie netiek, ja līdzekļi netiek sadalīti. Nu, tā tad. Uh, Un kā, lūk, šie resursi savukārt atsaucas? Eh, kā tiek, lūk, eh, šī, šīs grupas un šo mm, terorista grupu eh, sadalījums un ekstrēmismu izplatība, lūk, šajā val, da, daļā valsts? Vai tas, jūsuprāt, tad ir saistīts, mm, tā kā es to noformulēju, jeb nē? Un otram kārtām, ko darīt? lai jums palīdzētu, lai palīdzētu jums rast risinājumu šai drāmai, kas šobrīd norisinās Nigērijā. Ko varam darīt mēs? Menendez del Valle, please. Grazie, prezidenti. E, eh, mm. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau noteikti zināsiet, ka islāms kā reliģija radās sešus gadsimtus vēlāk nekā kristietība, un noteikti arī zināsiet to, ka arī kristietībā bija gadsimtiem ilgi šausmu laiki, laiki, kad arī kristietība tika nosodīta un noraidīta tieši tāpat kā mūsdienās radikālais islāms. Mans viedoklis ir tāds, ka uh, fundamentālisms vai radikālisms jebkurā reliģijā, gan kristietībā, gan islāmā, gan citās reliģijās ar to ir jācīnās. Bet domāju, ka piekritīsiet, ka situācija dažādās islāma valstīs atšķiras. Uh, nevienmēr tās ir tādas pašas kā Nigērijā. Piemēram, Indonēzija, kas ir lielākā musulmaņu valsts pasaulē, uh, ar vērā ņemamu arī lomu uz globālās arēnas, bet tur situācija atšķiras no Nigērijas. Tādēļ gribētu jautāt, Islāma konferences organizācijā ir iesaistītas vairākas valstis, kas ļoti cieši ir saistīts ar Nigēriju. Tad nu gribētu jautāt, vai Nigērijas kristiešu kopienā pastāv ideja, ka varētu iesaistīties un šādā veidā, kā Islāma konferences organizācijā, mēģināt panākt zināmas pārmaiņas. Paldies! Jūs eminence. Arī es gribētu piebilst dažus jautājumus. Pirmkārt, runājot par iespēju ka varētu būt tāda spēcīga pretreakcija tam, ko sauc par tādu vidusmēra, mēreno islāmu, vai jūs redzat, uh, ka ir šāda novirzīšanās no mērenā islāma Nigērijā. Tālāk Boko Haram, tas jau ilgi mm, šī organizācija darbojas, or, darbojas visai plašā uh, veidā, un arī viņiem ir nepieciešama veidi, kā iegūt uh, ieročus un arī attiecīgi par tiem maksāt. Kolēģi sanāksmi zālē jau norādīja, ka iespējams ir kādi ārēji avoti, kas uh, nodrošina finansējumu Boko Haram. Tādēļ gribēju tikai teikt, ka Nigērijā ir vērojams um, visai vērā ņemams atbalsts ekstrēmistiem, kas um, savukārt nogalina cilvēkus, nodedzina baznīcas, un tādējādi cilvēkiem nav tiesības, nav iespēja īstenot savas pamattiesības. Un pēdējais jautājums šarieta likuma ieviešana, manuprāt, rada divas uh, iedzīvotāju kategorijas jūsu valstī īpaši ņemot vērā to, ka šarieta likumi neatbilst esošajām Nigērijas tiesībām. Un, ja šādā veidā sabiedrība tiek sadalīta divās daļās, tad arī pati valsts varētu beig beigās sadalīties. Tāds ir mans iespējas, bet, protams, gribētu uzzināt jūsu viedokli. You, you made miracles. Usually you make miracles. <laughs> Thank you very much. I... Liels paldies. Tikko jautāju priekšsēdētājiem, cik tad daudz man laika ir dots, lai atbildētu uz visiem šiem ļoti vērtīgajiem un nopietniem jautājumiem. Es patiešām ceru, ka patiesībā jautājumi savā ziņā pārklājās un uh, brīdī, kad nāksies likt punktu, ceru, ka būšu atbildējis uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Pirmā reakcija runājot par solidaritāti ar cietušajiem. Mēs visi esam cietušie, mēs visi esam krist, kristieši un nav jau tā, ka katoļu baznīca būtu ārpus šī procesa. Mūsu baznīca ir ļoti prominents un klātesošs lielajās pilsētās, un tādēļ šie uzbrukumi skar arī mūs, tādēļ cietušo situāciju uztrauc arī mūs. Es nezinu, kas ir, ir pārstāvtajā grupā, kas ieradās pie jums vakardien, bet jā, ir jārunā par šo nesodāmības elementu mūsu valstī, kas ir klātesošs, Un, manuprāt, tas ir ieviesies arī kultūrā kā tādā, un tādēļ kopumā jārunā par nespēju notiesāt uh, šādu noziedzīgu darījumu un slepkavību paveicējus. Un runājot par šo jautājumu, mums jau atkal jāatgriežas pie labas pārv pārvaldības principa reālajā šī vārda nozīmē. Demokrātija, tāda demokrātija, kur cilvēktiesības netiek vienkārši minētas un uzskaitītas konstitūcijā, bet reāli tiek izpildītas ikdienā. Dažos jautājumos tika jautāts man, ko es kā uh, Abuģas arhibīskaps varu darīt, un vai tad tiešām man nav nekādas politiskas ietekmes un iespējas uzlabot pārvaldību. Nu, jāsaka, īpašas politiskas ietekmes man nav, es ne, neesmu politiskās partijas vadonis, bet uh, mana ietekme ir, nu, manā, manis teiktā spēks man, manas runas, ko saku tādos sabiedriskos pasākumos, manu vārdu spēks, un es vienmēr uzsveru, ka visām valstīm ir nepieciešama laba pārvaldība, valdnieku atklātība, rūpes par sabiedrību, kas attiec jo īpaši uz rūpēm par mazaizsargātākajām personām. Tas ir lietas, kas tiek regulāri atkārtotas. Uh, un valdības pārstāvji, kas, um, apmeklē, kas ir, apmeklē manu baznīcu un uzklausa dievkalpojumus, nu es tiešām nezinu, vai ārpus uh, baznīcas pēc manu vārdu uzklausīšanas viņi rīkoties citādi, un man nav veida, kā viņus ietekmēt, kā vien atkārtoti, atkārtot šos, uh, šo manu vēstījumu un mēģināt nodrošināt debates un diskusijas. Tomēr jāsaka, ir arī zināmas. Um, valstis, kur reliģiskiem līderiem ir arī politisks spēks, mums diemžēl tā nav. Un katoļi Nigērijā ir 20%. Tādēļ pat, ja visi katoļi sekot maniem vārdiem, tad jā, jādomā par pāriem 80% iedzīvotāju. Par amnestiju runāšu vēlāk. Tika minēti 14 tūkstoši cilvēki, kas gājuši bojā pagājušajā gadā. Nu, tiešām ļoti žēl, ka šādi upuri jānes mūsu valstī. Uh, un bieži vien uzbrukumi, uzbrukumos tikai it kā teikts, ka tas ir dēļ reliģiskiem motīviem, bet bieži vien motīvi ir arī citi un dažādi. Tālāk, kas atbalsta Boko Haram? Nu, jāsaka, es tiešām nezinu, un valdība pat saka, mēs nezinām, kas ir Boko Haram. Tomēr mans, ies, man ir radies iespējas, ka šķiet, ka šai, šim grupējumam nav nepieciešams uh, um, milzīgs finansējums. Uh, pēc Kadafi režīma beigām patiesībā viss mūsu reģions ir pārplūdis ar uh, munīciju un ieročiem, un neviens to nekontrolē. Boko Haram šobrīd uh, šķiet arī iegūst daļu no šīs uh, Uh, no šiem ieročiem. Tomēr bieži vien viņi vēršas pret uh, policiju, uh, uzbruk policiju un arī tur iegūst savus ieročus. Nu, manuprāt, tas kaitējums, ko viņi rada, to viņi varētu paveikt arī ar saviem iekšējiem resursiem un bez ārēja atbalsta. Un tad nu jājautā, vai ir Nigērijas iedzīvotāji, kas viņus atbalsta. Arī šī ir iespēja runāt par musulmaņu kopienu Nigērijā. Sākumā musulmaņu kopiena negatīvi vērtēja un nosodīja Boko Haram un teica, nē, Boko Haram nevar būt musulmaņi, ja viņi nogalina ticīgos baznīcās. Tas ir pretrunā ar islamu. Un islamā ir noteikts, ka tiek nosodīts arī pašnāvības, bet nē, tomēr mūsuprāt tie ir musulmaņi un tādēļ mēs sakām, ka ir jāatzīst, ka tie ir musulmaņi un jārisina šis jautājums, bet kā to darīt, tas jau ir cits, jā, tā jau ir cita lieta. Daudzas uh, musulmaņu grupas un iedzīvotāji šobrīd domā par to, kā cīnīties ar Boko Haram. Un tad mēs pievērsāmies jautājumam par amnestiju. Esam dzirdējuši šādu prie, priekšlikumu par amnestiju, par apžēlošanu, kā vienu veidu, kā risināt šo problēmu un aicināt cilvēkus, kas nosoda teroraktus, parādīties un tādējādi mēģināt uh, samierināt abas puses. Teorētiski valdība ir pieņēmusi, ka mēģinās šādu iespēju, mēģināt šādu risinājumu īstenot, nu nezinām, kāda tam būs rezultāti. Bet mana nostāja ir sekojoša. Ja tādējādi mēs apturēsim slepkavošanu, tad iespējams šāda apžēlošana dažiem slepkavām būtu rezultatīva. Šobrīd gan vēl nav redzamas nekādas, nekādi signāli, pat neskatoties uz to, ka mūsu valdība ir gatava apžēlot uh, notiesātos bieži vien dzirdam, ka viņi saka, nē, nekāda apžēlošana mums nav nepieciešama, jo mēs neesam veikuši nekādus noziegumus. Un kamēr esam tikai šādā situācijā, nu šķiet, ka daudz vēl darām un tāls ceļš vēl ejams. Man bija prieks dzirdēt, ka um, brīvība izvēlēties reliģiju ir viena no cilvēku pamatiesībām, un gadījumos, ja šāda brīvība tiek uh, liekta, tad tiek kaitēts cilvēktiesībām pašā pamatā. Un tāpēc es gribēju jums past, jūs arī vajadzējāt, ko vēlējāties no nu, manis. Nu, lūk, tas ir, um, lūk, tieši šis uzstādījums, reliģiskā brīvība tie, kas runā ļoti daudz par cilvēktiesībām, viņiem jāparādās valstī, viņiem jāceļas kājās, jātop sadzirdētiem. Ir jāapspriež reliģiskā brīvība, Par to jāinformē pilsoņi. Startautiskās organizācijas, protams, ļoti daudz runā par cilvēktiesībām, bet tad tās uzskata, ka, lūk, reliģiskā brīvība un reliģiskās represijas ir atkal kaut kas it kā cits, kaut kas tāds izolēts no cilvēktiesībām. Un, jās, un nereti viņi mēdz teikt, ka, lūk, valstīm šie reliģiskie jautājumi jārisina pašiem. Nē, tā mēs nevaram turpināt visu to darīt 2013. gadā. Katrai nācijai ir jābūt atbildīgai. Tā ir jābūt atbildīgai par tās pilsoņu reliģisko brīvību, un to mēs skaidru un gaišu arī paskaidrojām otrajā afrikāņu sinodē. Tur mēs uh, sagatavojām dokumentus, kur tas skaidru un gaišu tika arī pateikts. Visu šīs idejas mēs sarakstījām šajā dokumentā, sakot, ka tās valdības, kas neatļauj reliģis, nepieļauj reliģisko brīvību saviem pilsoņiem, faktiski pārkāp šo cilvēku pamattiesības. Un tas nozīmē, ka tās valsts, kas saka, viņas ir lūk arābi vai musulmaņi vai vēl kādas valsts, un šī iemesla dēļ neļauj tās pilsoņiem brīvi izpausties kā kristiešiem, šām, šīm valstīm nev, būtu jāstājas, kā, jā, tas būtu jāsauc pie kārtības. Saiknes starp terorismu un nabadzību, nu jā, varbūt šāda saikne pastāv. Bet ne tikai nabadzība. Ar nabadzību vien terorismu nevar izskaidrot. Ir ļoti daudz jauniešu Nigērijā, kas eh, tāpēc nenēsā ieročus un nespridzina bumbas. Nē. Bet, protams, ka situācijā, kad pastāv nabadzība un tīpaši tas attiecas uz brīžiem, kad dabas bagātības un nacionāla labklājība ir nevienlīdzīgi sadalīta, tad, protams, radīsies neapmierinātība, cilvēkiem būs bezcerība, viņi skatīsies viens uz otru un neredzēs cerību. Un līdz ar to viņi, protams, var tikt izmantoti dažādiem iemesliem, to starp terorisma nolūkiem. Jā, ir arī kriminālas bandas, narkotika tirgoņi, dažādi veidi starptautiskie kriminālās noziedzības pārstāvi var šos cilvēkus izmantot, un eh, kā tas konkrēti izpaužas, jāsaka, es nezinu. Es dzirdēju par kādu šādu grupējumu malī, kas bija cieši saistīts tieši ar narkotiku tirniecību. Es nezinu, vai līdzīgas veida lietas notiek Nigārijā, bet man ir aizdomas, ka ņemot vērā, cik ārkārtīgi milzīgi ir vārdarbība e, šādiem grupējumiem, tad man pastāv aizdomas, ka, protams, tur pilnīgi noteikti ir arī kaut kāda veida narkotikas, jo tikai ar narkotiku iedarbību var tik ārkārtīgi nežēlīgi rīkoties. Tikai tad tiešām viņi ir zem šādas psihotiskas ietekmes. Mēs joprojām gaidām arī tālākos signālus no Indonēzijas. Man tiešām liekas, jā, tas ir daudz sološa signāla, ko saņemam pēdējo trīs gadu laikā. Mēs Nigērijā ārkārtīgi lepojamies ar to, ka esam lielisks piemērs valstī, kur kristieši un musulmaņi var mierīgi līdzās pastāvēt, turklāt savstarpēji respektējot viens otru. Jo mēs taču visi esam tie paši vienādi Dievu priekšā. Un ne tik vien mēs lūdzam, lai mums piešķir reliģisko brīvību, mēs pieprasām to. Digērijā nevienam nav jālūdz, uh, lai viņš varētu izmantot savu reliģiju. Mums tas ir pilnīgi norma. Un es domāju, ka tādā valstī kā mūsē, kur 80 tūkstoši kristiešu 8 miljonu kristiešu, 8 miljonu musulmaņu var mierīgi līdzās pastāvēt. un cerams, ka mūsu līdzinējos centienus ne, nevajadzēs izsvītrot no vēstures. Par mēru no islāma runājot. Viņiem nepatīk, ka viņu sauc par mēreniem musulmaņiem. Mēs arī nevēlētos, ka mūs sauc par mēreniem kristiešiem. Tie ir musulmaņi, kuras ir mierīgi pēc sava rakstura, dabas un domām, tie cilvēki ar labu gribu, kas tic Nigērijas nākotnē un uzskata, ka ir svarīgi respektēt katra nigērieša izvēli. Viņi vēršas pret Boko Haram, un to viņi kopīgiem spēkiem ir arī pateikuši. Laika no laika viņi to atkal apgalvo, un arī avīzēs par to raksta daudzi no viņu līderiem paši ir bijuši uzbrukumu upuri no Boko Haram puses, un tāpēc nav tā, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur, lūk, mūsu valdība izmantotu Boko Haram, lai uh, repres, īstenot represijas pret kristiešiem. Nē represijas pret kristiešiem tiek vērstas, par to nevar būt šaubu. Un, eh, bet jāsaka, tas ir kaut kas tāds, kas jāskatā atšķirīgi no Boko Haram situācijas. Tālāk par šārijāta likumu runājot. Mana pārliecība, un tas nav tikai uzskatīt pārliecība, ir, ka šārijāta likums ir uh, daudz kur pat politizētas. Tas ir tāds politisks darba kārtības jautājums, un tas, manuprāt, ir pretrunā Nigērijas konstitūcijai. Un es domāju, ja Nigērija būtu laba valdība, tā būtu kaut ko darījis, lai to apturētu. Mēs turpināsim uh, piedzīvot šādas neveiksmīgas situācijas ja, ja nebūs valdības rīcība. Es esmu izsmēlis savus desmit minūtes, šķiet, ka jā, es skatos uz tiem jautājumiem, kas man tika uzdoti. Nu, jūs vaicājāt, ko Eiropas Savienība var darīt vēl papildus? Nu, viena lieta, ko jūs nedrīkstat darīt, jūs nedrīkstat klusēt, jums ir jārunā skaļu balsti. Es zinu, ka tas ir jādara gan startotiskā līmenī, protams, ir arī diplomātiskie ceļi un tā tālāk, bet ir jums jātop sadzirdētiem. Uh, Un, kas attiec uz labu pārvaldību, jāsaka, šeit jums ir ļoti daudz tādu iespējamo sviru, ko var izmantot saistībā ar mūsu politiķiem. Nu, piemēram, pavisam vienkārši piemērs. Tajā brīdī, kad nāks vēlēšanas un būs skaidri pierādījumi tam, ka masveidā notiek krāpšanās, tad būs tādi no mums, kas nav politiķi, bet kas, piemēram, ir novērotāji vēlēšanās, varētu kaut ko teikt un varētu tā arī pateikt, ka nebija procesā kārtības. Un tad varbūt nevajadzētu sūtīt apsveikumus vēlēšanu rezultātiem, jo tad mēs vairs neko nevaram darīt. Jo tajā brīdī šie cilvēki jau pilnībā ir ķērušies pie varas grožiem un vairs, eh, un tad viņi tiek atzīti un neko vairs nevar darīt. Vienīgais, eh, nesam piedzīvojam arī militāru apvērsumu. Un šie militārie diktatori taču arī tikuši atzīti nesen piedzīvojām to, ka starptautiskā sabiedrība beidzot saprata, ka tā ir dubultas morāls, un varbūt tā ir zīme, ka nākotne būs labāka. Es uzskatu, ka tad, kad diktatori un visādi svarīgas personas, kas starptautiskā līmenī darbojas, ja tas uh, nerespektēs šādā veidā ievēlots pārstāvs, tad arī šīm valdībām nebūs tik viegli dažādi izrīkoties. Nu, es nesaku, ka tāda situācija ir tieši manā valstī, bet jāsaka, ir arī tāda elementa, kas attiec uz politisko ietekmi, tad jāsaka, situācija, protams, nav vienkārši, cik lielā mērā politisko ietekmi vajag īstenot kādai ārvalsts eh, struktūrai pār vienas nācijas pasākumiem. Nu jā, te ir jābūt līdzsvaram jo ir tādas iekšējas lietas, kurās no malas nevajag iejaukties. Un tāpēc es domāju, lai kādu palīdzību jūs varat sniegt mums uz vietas, lai e, jo vairāk tā, šā palīdzība jānāk tieši uz vietas. Es brīvi runāju ar iedzīvotājiem, es viņiem saku, ko es domāju, ko es uzskatu par mūsu nācijas problēmu, un es vēl vairāk viņiem stāstīšu tagad, kad esmu ar jums runājis. Jums ir vajadzīga spēcīgāka, stiprāka valsts, lai jūs sazinaties un e, ar tiem, kas e, iedzīvotājiem, kas ir Nigērijā, un kas var kaut ko tālāk darīt. Ja visa valsts būs labi pārvaldīta, tad arī kristiešiem nebūs jābaidās no persekūcijām. Thank you very much. You said on... Liels paldies! Jūs pateicāt tik ļoti daudz, ko tik īsā brīdī. Patiešām lieliski. Liels paldies par to, ka varējāt būt klāt un ar mums runāt. Yes, next. Un tā tad nākamais darba kārtības jautājums. as, as a souvenir. Uh, next issue, rec recommendation. Un tātad ieteikums padomē komisēju un Eiropas ārējās darbības dienestam, jeb EADD attiecībā uz sarunām par ES un Malaizijas partnerības un sadarbības nolīgumu. Referents ir Emilio Menendez del Valle no Sociālistu un Demokrātu grupas, viņš ir arī klāt. Gribu atgādināt, ka afeta šeit ir vadošā komiteja, Inte sniedz atzinumu. Sērunas par partnerības un sadarbības nolīgumu ir ļoti advancētā posmā, bet ir apturētas nogaidot Malaizijas vēlēšana rezultāts, kas paredzama 5. maijā, un komiteja tāpēc pirmo viedokļu apmaiņu veids šodien. Un termiņš grozījuma iesniegšanai uh, ir šī gada 7. mājas, pulkstens 12 dienā, tātad dienas vidus. Nu, tālāk bez vilcināšos došu vārdu referendam Emīlio Mendesam Delvāla. Paldies, priekšādātāji! Paldies! Ziņojuma projekts ir jūsu priekšā, tur izmantojam rekomendācijas attiecībā uz partnerības un sadarbības nolīgumu ziņojuma projektā runāja par četrām galvenajām jomām, kas svarīgas ES un Malaizijai. Protams, ka turpinās sarunas par partnerību un sadarbības nolīgumu, politiskais dialogs, cilvēktiesības, kultūras, zinātniskā un ekonomikas sadarbība. Pirmām kārtām tātad sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu kā tādas. Es domāju, ka ir ārkārtīgi pozitīvi spēcināt attiecības starp valstīm uh, Dienvidu Austrumāzijā. Domāju, ka tas ir daļa no tāda plašāka procesa, kur Eiropas Savienība uzsāku sarunas ar piecām ASEAN valstīm par politisko dialogu runāju. Domāju, ka ir vērts atzīmēt, ka lielā mērā aktīvi darbojušās arī tādas reģionālas uh, Eh, struktūras, kā piemēram kuģniecības drošības iniciatīva jāatzīmē šeit un tā tālāk. Tāpat arī gribēju sla slavēt Malaizijas centienus apkarot pirātismu pie Somālijas pusēls krastiem. Arī šeit sadarbība, protams, notiek ar Eiropas Savienību. Ziņojumā turklāt atzinīgi vērtēju arī Malaizijas varas iestāžu centienus. Šie centieni vērsti tieši uz dažāda veida eh, starptautiskā riska, eh, terorisma un starptautiskās noziedzības riska novēršanu, kā arī naudas atmazgāšanu un tam līdzīgiem apkarojumiem punktiem. Tāpat arī iekļauju atsadzi par ļoti īpašu politiskās stabilitātes periodu, ko valsts piedzīvos jau kopš 2008. gada vēlēšanām. Tāpat arī gribētu modināt Malaizijas varas iestādes pārliecināties, ka arī 2013. gada māja vēlēšanas tiks izmantotas kā iespēja, lai vēl tālāk samazinātu politiskos un etniskās spriedzes, kas pastāv valstī. Mēs turklāt uzskatām, ka mu, Viņu pienākums ir, un mūsu pienākums ir spēcināt aktīvu dialogu ar opozīciju un dialogu starp dažādām etniskajām grupām, vienlaicīgi cīnoties pret korupciju. Turpinot politisko reformu darbu kārtību, kas oficiāli tika uzsākt pirms vairākiem gadiem, par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām runājot, es atzinīgi vērtēju valsts saistības aizstāt nāves sodu ar mūža ieslodzījumu. Tas bija paziņojums, ar ko Malēzija nāca klajā 2009. gadā ANO cilvēktiesību padomas sanāksmē. Vēl viens ļoti svarīgs punkts, ko vēlos atzā, atzīmēt, ir tas, ka iekšējās drošības likums tiek aizslēgts ar jaunu uh, Uh, likumu 2012. gadā tas notika samazinot maksimālo aizturēšanas periodu bez tiesas prāvas, tātad uh, bez izvirzītām apsūdzībām līdz 28 dienām. Tomēr uzsver, ka, protams, joprojām šajā procesā un apelācijas sadaļā ir ļoti daudz trūkumu, un šī joma vēl pilnīgi noteikti ir jāpārskata, jārisina, un tas jādara strauji. Par cilvēktiesībām runājot, es turklāt arī sāku, ka mēs eh, pie, vēršamies ar lūgumu pret, eh, pie valdības, lai viņi pārliecinās, ka cilvēktiesības ir tiesības, ko var iznot visi iedzīvotāji. Tieši tāpat kā Nigērijas gadījumā mēs jau dzirdējām, svarīga ir reliģiskā brīvība, un ja šāda brīvība var norīt, no, nodrošināt, tad redzam, ka ir tālāks dialogs eh, sabiedrībā daudz lielāks. Tas nav tikai Nigērija raksturīga pro, problēma jautājums. Tāpat arī šeit paužam eh, satraukumu par kristiešu kopienu Malaizijā un politisko eh, intervenci, ko, piemēram, īsteno, kas tiek īstenota uz tiesu sistēmu. Tas savukārt apdraud valodnieciskās eh, jomas, tad valodu izvēli. Tāpat aicinam īstenot zinātnisku un kultūras eh, sadarbību, atzinīgi vērtējam varas iestāžu centienus uzlabot energoefektivitātes drošību investīcijas zaļās tehnoloģijās, tādās jomās, kas ir ārkārtīgi svarīgas valstī. Uh, Nu, man gan nav šeit tik daudz iespēju, man nav tik daudz eh, atļauts izmantot tik daudz eh, teksta, ka nevarēju visu minēt, ko vēlējos, tāpēc ar grozījumiem vēl centīšos ieviest papildus tekstu šeit, bet uzsvēru arī brīvību un informācijas un izpausmas brīvības jautājumus, jo vēlamies skaidrs un gaišs apliecinājums no valdības puses. Jāsaka, pulcēšanās brīvība, manuprāt, Malēzijā netiek nu, īpaši nodrošināta. Tas attiecas īpaši uz pilsētu vidi. Tāpat gribu arī pievērsties vēl vairāk šim eh, arī, arī miesas sodiem, kas joprojām valstī tiek izmantoti. Turklāt visbeidzot aicina Malaiziju respektēt sociālos un darba standartus, kā to noteikusi starptautiskā darba organizācija. Es domāju, ka te visi varam būt vienas prātes. Turklāt mums nepieciešams iekļaut arī drošības klauzulas attiecībā uz arotbiedrībām un to dibināšanu. Arī tas ir jautājums, kas atbilst, protams, tiem standartiem, ko pieņēma starptautiskā darba organizācija. Vēl viena svarīga joma ir vidē draudzīgs turisms Malaizija ir tiešām ļoti ideāla vieta turisma īstenošanai. Tas var būt videi mm, draudzīgs un tas var būt ļoti pievilcīgs. Tas var turklāt palīdzēt arī, um, arī tālākai valsts attīstībai. Paldies, turpin priekšādātājs. Pirmais tālāk Līseka kungs sarakstā. Paldies priekšādātājai. Gribēju tikai teikt, ka šķiet referents ir pateicis visu to, ko es gribēju teikt. No nu, acīm redzot, es domāju, mums būs ļoti viegli sadarboties pie šī ziņojuma tālāk. Ziņojums sagatavots izcili, tas ir visaptverošs, ietver daudzas un dažādas nianses, visus svarīgākos aspektus eh, sastībā ar situāciju Malaizijā, tāpat arī runā par Malaizijas lomu reģionā, runā arī par mūsu sadarbību ar šo valsti. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka mūsu sadarbība ar Āzijas un Klusā okeāna reģionu valstīm būs ārkārtīgi vitāla un svarīga nākotnē, un šī reģiona loma pasaulē globālā arēnā pilnīgi noteikti pieaugs. Un pilnīgi nešaubīgi piekrīt arī referentam arī tajā, ka Malaizija ir viens no tiem reģioniem, viena no tām valstīm šajā reģionā, kas pilnīgi noteikti eh, kļūs ar vien spēcīgāk nākotnē. Tā ir valsts, kas aug un attīstās. atzinīgi vērtēju Menendes de Valles atsaucas arī uz stabilitātes periodu, kas valdīja šajā reģionā, uz drošību, kas tikus uh, panākta. Esmu vicepriekšsēdētājs uh, aizsardzības komitejā un uh, tika runāts tur arī par to, ka Malaizija bieži iesaistās drošības nodrošināšanas pasākumos šajā reģionā. Uh, nu tā teikt, pati savā pagalmā dara visu, ko var. Referentam bija taisnība, kad viņš teica, ka Malaizija atbalsta arī mūsu, atbalsta Eiropas Savienību un NATO. Dažādās mūsu misijās viņas sniedz mums šo atbalstu, tostarp piedāvājot atbalstu arī pirātismu apkarošanas pasākumos pie Somālijas pussalas krastiem. Malāz, Malaizija pilnīgi noteikti būs nopietna loma spēlējama arī dzen Dienvidķīnas jūras drošības jautājumu Uh, risināšanā un priecājos, ka referents ir iekļāvis arī šo niansu savā tekstā. Piekrītu viņam faktiski visā. Piekrītu visam, ko viņš teicis. Piekrītu arī tam, ka Malāzija, protams, nav valsts, kas ir perfekta, bet progress ir redzams reformās, redzam, ka valsts zaļuma plaukst arī ekonomiski un redzam, ka politiskas reformas ir atbildīgas. Protams, ka vēlamies redzēt vēl vairāk, vēlamies, lai mūsu Malāzijas draugi rīkotos ātrāk, virzītos uz priekšu ātrāk. Un ir, protams, vēl dažādi jautājumi, kas saistīti ar pamattiesībām, pamatbrīvībām, reliģiskās brīvības jautājums, arotbiedrību jautājums, pulcēšanās brīvību jautājums. Visi tie ir problemātiski un minēti šai ziņojumā, un mana politiskā grupa pilnīgi noteikti šo ziņojumu un referentu var atbalstīt. Noslēgumā gribu teikt, ka atzinīgi vērtēju arī atsauci uz parlamentāro sadarbību un lomu, kas mums spēlējam tajā. Senjora Gomes. Gomes, skundze. Es taču... Priekšsēdētāji, es vēlētos apsveikt kolēģi Menendesu Devaļo par viņa ļoti visaptverošo un konstruktīvo ziņojumu. Tie ir iekļautas ļoti daudzas labas rekomendācijas, būtiskas rekomendācijas gan padomē, gan komisijai, vedot sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu ar Malaiziju. Es patiešām varu piekrist, ka Malēzija ir ļoti svarīgs partneris tieši Āzijas valstu vidū, un mums noteikti vajadzētu attīstīt šīs attiecības visos līmeņos, tā skaitā vajadzētu padomāt arī par parlamentāro dimensiju. Tāpat arī es varu piekrist bažām par cilvēktiesībām un pamattiesībām, ko ir paudis mūsu referents. Neskatoties uz debatēm Malāzijā, vēl ar vienu mēs eh, redzam, ka mm, ir sastopamas problēmas, jo īpaši attiecībā uz nāves sodu, kā tas šeit ir minēts. Jo īpaši, ja runa par sadarbību um, naudas atmaskāšanas jomā, dokumentu viltošanas jomā un kontrabandas apkarošanas lomā, uh, Mums šeit vajadzētu pievienot arī jautājumu par vēršanos pret nodokļu paradīžu noslēpumiem. Šajā pasaules daļā šī problēma kļūst arvien akūtāka, uzlabojoties tās ekonomikai. Malēzija ar savu islāmu sistēmu īstenībā varētu mums nodrošināt labu veidu, kā vērsties pret dažādām negatīvām sekām, kas var būt kapitāla plūsmai. Iespējams, ka šī ir laba sadarbības joma, ko mums vajadzētu attīstīt ar Malāziju. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvim. Paldies, priekšādātāji! Paldies, ka uzaicinājāt mani izteikties šajā sanāksmē. Man ir īpašs prieks un pagodinājums būt šeit klāt, jo es sāku darboties Eiropas ārējās darbības dienestā tikai 1. februārī. Ar ļoti lielu interesi izlasīju šo ziņojumu. Šis ziņojums ir patiešām visaptverošs. Mēs ļoti mm, cieši un rūpīgi izskatīsim rekomendācijas arī tās, ko izteica vairāki kolēģi šeit sanāksmē. Patiešām tā ir taisnība. Malēzija ir ļoti svarīgs eh, partneris Eiropas Savienībai. Partnerības un sadarbības nolīgums ir ļoti labs instruments, kā mēs varētu attīstīt mūsu sadarbību ar Malēziju pie dažādiem jautājumiem. Mēs redzam, ka šis ziņojums ir eh, mums eh, pamudinājums strādāt tālāk. To mēs arī darīsim, pavisam drīz uzsāksim jaunu sarunu kārtu. Mēs noteikti arī informēsim parlamentu par turpmāko notikumu attīstību. Paldies! Thank you! Paldies! Dodošu vārdu referentam Menendesam de Vaļiem noslēguma vārdiem. Lielas paldies! Pavisam īsi! Es vēlētos pateikties kolēģiem, kas izteicās. Lielas paldies par jūsu komentāriem! Uzskatu, ka šeit nav runa par to, vai ziņojums ir izcils vai nav. Galvenais ir, vai nolīgums, ko mēs noslēgsim, būs uh, reāls un labs, un vai tas uh, nodrošinās risinājums problēmām, ko kolēģi pieminēja. Ļoti būtiski, lai šis nolīgums tāds būtu. Es vēlētos pateikties arī par uh, komentāriem. Es vēlētos pateikties arī Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvim. Uh, Liels paldies par viņa ieguldīto darbu. Priekšēdētāji jūs noteikti ļoti labi zināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. maijas, pulksten, 2013. Eh, gadā. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar Ānu Jensenu. Viņa ir budžeta komitejas referente un mēs runāsim par 2014. gada budžetu. Šī viedokļa apmaiņa ir ieplānota, ka um, pirmā viedokļa apmaiņa par AFET komitejas prioritātēm, gatavojot budžetu nākamajam gadam. Ņemot vērā to, ka sarunas par daudzgad finanšu schēmu vēl turpinās, iespējams, ka uh, šī gada sarunas par budžetu Mm, mazliet iekavēsies atšķirībā no iepriekšējā gada sarunām. Tieši tāpēc mums ir liels prieks, un mēs labprāt uzklausīsim aktuālāko informāciju par šo tēmatu no Ānas Jensens puses. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, ka devāt man iespēju jūs informēt par šo situāciju. Paldies arī, ka man ir dota iespēja uzklausīt um, komitejas deputātu bāžas. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga budžeta procedūras daļa. Mums ir eh, jāuzklausa specializētās komitejas un to viedoklis. Tieši tajā slēpjas parlamenta spēks. Mēs eh, nobalsojām par eh, budžeta vadlīnijām 2014. gadam, tas notika Strasbūras plenāra sesijā martā. Jūs noteikti atcerēsieties, ka šī rezolūcija, par ko mēs nobalsojām, bija iedalīta trīs daļās. Pirmajā daļā bija runa par to, ka Mums nav daudzgadu finanšu schēmas, vēl tāda nav pieņemta. Tas nozīmē, ka mums nav arī mm, tiesiskā pamata un atrodamies pavisam dīvainā situācijā līdz ar to. Viss šis ietvers, kas saistās ar ikgadējo budžetu, īstenībā nepastāv. Otrkārt, mēs runājām par to, ka mm, pēdējo gadu gaitā esam saskārušies ar tādu problēmu, ka padomē, diemžēl, nevēlas mm, papildināt maksājuma apropriācijas. Parlamentā mēs varētu teikt, ka tie ir tehniski jautājumi, tātad te ir runā par maksājumiem, un ja ir izdarīta apņemšanās, ja ir šīs saistība apropriācijas, tad eh, tām galu galā ir jānoved pie maksājumiem, pie maksājuma apropriācijām. Maksājumam ir vajadzīgi maksājumi, galu galā rēķins ir jāapmaksā tam ir vajadzīga nauda, taču šķiet, ka padome to interpretē savādāk. Mēs vēl ar arvien vairāk saskaramies ar problēmu, ka maksājumu problēma kļūst par politisku problēmu. Galvenokārt tas attiecas uz reģionālajām lietām, bet dažkārt arī ārlietās tas varētu radīt problēmas. Galvenokārt, protams, pieminēšu, ka te ir runa par reģionālajām lietām. Uh, Un pēdējais mēs runājām par mūsu politiskajām prioritātēm. Mēs pieminējām jauniešu bezdarbu kā vienu no galvenajām prioritātēm, tāpat arī 2020. gada stratēģija. Iespējams, ka tas viss īpaši neatiecas uz ārlietu komiteju, bet iespējams, ka jums ir arī savs viedoklis, kas mums būtu jāņem vērā ikgadējā budžeta procedūrā. Uh, Ir skaidrs, ka tas ir ļoti saistīts arī ar sarunām par daudzgada finanšu plānu. Darbs, kurā jūs esat iesaistīti, gatavojot tiesisko pamatu dažādām programmām pēc 2014. gada un tā tālāk, arī šeit ir jāņem vērā. Visas komitejas pašlaik ir ļoti aizņemtas, vedot sarunas un veidojot platformu. No komisijas esam saņēmuši, un es ceru, ka uh, Eh, arī jūsu komiteja saņems eh, šos dokumentus, pretējā gadījumā var jums tos pārsūtīt. Mm, tad te ir runa par padomes, es atvainojos, komisijas veikto tulkojumu eh, valstu un valdību vadītāju nolīgumam, kas tika noslēgts februārī. Protams, viņi vienojās par tādu budžetu, kas ir zemāks nekā komisijas ieteiktais, tāpat arī tas ir zemāks nekā parlamenta ieteikums. Uh, Komisija neformāli ir centusies paskaidrot, ko īsti šī vienošanās nozīmē. Ja esat to redzējuši, tad iespējams, ka tie nav tie skaitļi, kurus jūs vēlējāties redzēt. Diez vai jūs šeit sāksiet lēkāties priekiem. Šie cipari īstenībā ir daudz zemāki nekā eh, šī komiteja būtu vēlējusies. Protams, jūs tagad varat uzdot jautājumu, ko mēs varam sagaidīt no daudzgada finanšu plāna sarunām. Es varu jums atbildēt, ka mm, iepriekšējo reizi, kad parlamentam bija līdzīga situācija, viņš dabūja 5 miljārdus vairāk septiņiem turpmākajiem gadiem. Tad šeit nav runa par to, ka mm, mēs um, varam viegli iegūt līdzekļus. Mums būs grūti vienoties par līdzekļu palielināšanu. Daudz, kas sarunās būs saistīts ar elastīkumu un arī ar um, apropriāciju labāku izmantošanu. Tad, kad jūs izvērtējat to, kur jūs vēlaties noteikt prioritātes, tad ļoti svarīgi ir paskatīties arī uz izpildi. Vajag papētīt, cik labi finanšu līdzekļi ir agrāk iztērēti, un tādējādi mēs varētu savās diskusijās ar komisiju atcerēties, piemēram, par nelielu programmu, par humanitāro attīstību, kas eh, ir labi izpildīta un eh, kas ir viena no politiskajām prioritātēm. Un iespējams, ka šeit būtu iespēja saņemt vairāk līdzekļu, balstoties uz šādām programmām. Jebkurā gadījumā mēs sagaidām, ka komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu maija beigās. Uh, Tas nozīmē, ka tad mums būs pieejami skaitļi, kas eh, arī balstīsies uz budžeta ietvaru, un tas būs arī pamats tālākajām sarunām. Pēc tam um, budžeta procedūra tā pa īstam uzsāksies, un cerams, ka vienlaicīgi mēs atradīsim arī risinājumu daudzgadu finanšu schēmai. Man jums ir jāsaka, Es zinu, ka jūs komiteja iesaistās eh, pilotprojektos un dažādās sagatavošanās darbībās. Mēs ceram, ka nākamajā finanšu ietvarā mēs varēsim tās turpināt. Šeit mums ir jāsaņem vairāk informācijas no komitejām. Cerams, ka to varēsim saņemt līdz mājām. Mēs izsūtīsim elektroniskus dokumentus un jūs varēsiet eh, iesniegt savas idejas par pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām. Tas nozīmē, ka tāda budžeta komitejai būs pietiekami daudz laika, um, arī atvēlēt laiku komisijai, lai tā saprastu, vai šīs idejas ir izpildāmas un vai tās jau nav iekļautas esošajās programmās. Tā ir tāda praktiska lieta, kas jums būtu jāizdara. Labprāt uzklausīšu jūs idejas, Gribu dzirdēt, ko jūs domājat par 2014. gada budžetu. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski mūsu tālākajām sarunām. Lielas paldies! Paldies! Mēs eh, gaidām referentu, kurš, eh, diemžēl, nav klāt. Nav neviena cita jautājuma. Nu, jūsu stašanās bija patiešām lieliska. Un tagad mums ir pārtraukums līdz pulkstens 16.45, kad pie mums ieradīsies eh, Georgievas kundze. Tātad pulkst, tieši pulkstens 16.45. Atsāksim darbu. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Dāmas un kungi, please, Christine. Kolēģi, Kristīna nemēģina ietekmēt pārāk lielā mērā ETP koordinātoru. We have now Commissioner Georgieva here. Pie mums ir ieradusies komisāre Georgieva un ar viņu pārunāsim stāvokli Sīrijā un arī Uh, bēgļu jautājumu Jordānijā un Libānā. Bēgļu šobrīd ir daudz, un šorīt no rīta arī dzirdējām par bīskapu nolaupīšanu. Visticamāk, to paveica opozīcijas pārstāvi, bet šis jautājums vēl aizvien nav skaidrs. Un pagājušajā nedēļā pie mums viesojās ministrs Fabijos, un ar viņu arī pārunājām Sīrijas situāciju un ietekmi uz kaimiņu valstīm, ņemot vērā arī situāciju Malī. Saskaņā ar ANO datiem ir nogalināti 1200 cilvēki, un kopumā 90 tūkstoši cilvēku ir iekšēji pārvietoši. Bēgļi, tajā skaitā arī Palestīnas bēgļi, ir uh, devušies uz Jordāniju un Libānu. Un Jordānijā un Libānā arī pakāpeniski situācija destabilizējas, tādēļ jādomā par šo politisko ietekmi un radīto slogu. Tādēļ ir kopumā tīri politiskā līmenī jāatceras arī par bēgļu ietekmi uz Jordāniju un Libānu. Jordānijā radušās izmaksas ir aptuveni 3% no IKP, izmaksas saistībā ar bēgļu izvietošanu, un tā ir visai uh, liela nauda, jo daži dalībvalsts uzskata, ka pat 1% Eiropas Savienībā ir par daudz. Nu, tāds varbūt nesalīdzināmas lietas gan. Komisārs Konze, man prieks, ka esat šodien pie mums ieradusies un ka mūs informēsiet. Domāju, ka um, visa komiteja ir uh, gan politisku, gan humanitāru apsvērumu dēļ gatava jūs atbalstīt. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Patiešām šis ir aktuāls brīdis kad mums koncentrēties uz situācijas attīstību Sīrijā un tās kaimiņu valstī, kaimiņu valstīs un domāt par to, ko var darīt starptautiskā sabiedrība, paturot prātā politi šo politisko līdzsvaru, kurš nemitīgi mainās. Esam saņēmuši humanitārus signālus no ANO pieciem pārstāvjiem, kas kopā ir uh, teikuši, viss šobrīd ir tas brīdis, kad risks Sīrijā un šajā apkaimē ir tik lielā mērā pieaudzis, ka tas rada lielu risku Eiropai un pasaulē kopumā. Jūs jau uzskaitījāt faktus, un, lai cik šausmīgi šie fakti nebūtu, vēl šaušalīgāk ir paraudzīties uz potenciālajām tendencēm Sīrijā un tās tuvējā apkārtnē. Trīs atsauces punkti. Pirmkārt, iekšējā cilvēku pārvietošana Sīrijā pēdējā mēneša laikā ir divkāršojusies no diviem miljoniem uz 4,3 miljoniem iedzīvotāju ja domājam par eh, krīzi bijušajā Dienvidslāvijas republikā, tās rezultātā iekšienē, valsts iekšienē tika pārvietot divi miljoni cilvēku. Bēgļu pieaugums. Vakardien es uzstājos ārlietu padomē, un, ja raugos uz ikdienas datiem, ko sniedz ANO bēgļu mājaslapa, tad vakardien Šis cipars bija 1 370 244 cilvēki. Kad devos uz šeieni, pārbaudīju skaitli vēlreiz, un nu jau tas ir 1 381 481 cilvēks. Pieaugums par 11 tūkstošiem vienas dienas laikā. Ja ANO projicētās tendences realizēsies, tad līdz gada beigām tie būs 3,5 miljoni bēgļu. 1 miljons Jordānijā, Libānā, Turcijā un pārējie Eģipte un Irākā. Kopējais bēgļu skaits no bijušā, bijušās um, Dienvidslāvijas konflikta bija 700 tūkstoši cilvēku, bet saistībā ar Irāku šis skatli, skaitlis ir 2 miljoni iedzīvotāji, kas attiec uz Libānu un Jordāniju. Šāda veida pieaugums nozīmētu, ka valstu iedzīv, val, šo valstu iedzīvotāju skaits palielinātos par 22 līdz 30 procentiem. Tādēļ aicinātu Eiropu padomāt, kura no mūsu valstīm varētu uzņemt, pārvaldīt un sniegt pakalpojumus 200, 20% papildus iedzīvotāju skaita, kas pieaug viena gada laikā vai pat īsākā termiņā. Tas nozīmē, ka šie ar šo problēmu saistītie riski ir visai būtiski, un jau tagad redzam, ka Libānā un arī Jordānijā sabiedrības kopienas, kas ir ļoti labi uzņēmušas bēgļus no Sīrijas, viņu nostāja kļūst negatīvāka, un star, iek, kopienas iekšējais vardarbības līmenis visticamāk paaugstināsies, un tam var būt traģiskas sekas saistītajām valstīm un reģionam kopumā. Man arī divi komentāri attiecībās to, kā rīkoties. Humanitārās organizācijas ANO, kā arī NVO, lielākā mērā veicina savu klātbūtni un paaugstina arī šim reģionam novirzīto resursu apjomu, bet ņemot vērā pieaugušo vardarbību, jo vairāk mēs darām, diemžēl, jo lielāks, jo lielāks ir šis rops starp sabiedrības grupām. Gribu pateikties humanitāriem strādniekiem un darbiniekiem, vairāk nekā 30 ir zaudējuši dzīvības, ap, aptuveni 20 ir vai nu ievainoti vai nolaupīti, tomēr viņu spējas palīdzēt ir ierobežots, un tās aizvien samazinās, uh, paturot prātā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus un aizvien mazākas iespējas mums paveikt savu darbu. Otrkārt, gribu runāt par pašu Sīrijas iedzīvotāju pretestību. Nu jau visai ilgu laiku realitāte bija tāda, ka Sīrijas iedzīvotāji palīdzēja pašiem sīriešiem, un tas kalpoja par buferi, par šādu palīdzības elementu krīzes laikā, bet arī Sīrijas iedzīvotāju iespējas samazinās. Alepo, uh, pilsēta, kurā bija 2,5 miljoni iedzīvotāji, tajā bija 500 reģistrēta ārsti. Šobrīd ir atlikuši 36 ārsti Alepo pilsētā. Daži no šiem ārstiem ir uh, nogalināti, daži ir devušies bēgļu gaitās, un tāda ir situācija visā Sīrijā. Tādēļ jāsaka, ka ir patiešām būtiski būtiski morālā līmenī mobilizēt atbalstu Sīrijas iedzīvotēm un visam reģionam. Tomēr arī mūsu pašu interesēs ir tā riska, jo saistītie riski ir reāli. Un tas man liek runāt par otro jautājumu, ko gribētu jums stā, stāstīt. Mums ir jāizveido jaun, jauna programma, kā palīdzēt Sīrijai un ap tās um, reģionam. Un šeit Eiropas Savienības vadība ir būtiska. Man ir trīs konkrēti priekšlikumi saistībā ar to, ko varam darīt šajā, šīs dramatiskās krīzes laikā. Tā ir krīze, kas man neļauj gulēt, Broka kungs. Pirmkārt, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, kas cieš Sīrijā, ir būtiski aicināt palielināt humanitāro atbalstu, lai sasniegtu visus, kam tas nepieciešams. Sīrijā šobrīd redzam vistraģiskākos uh, kara tiesību pārkāpumus. 150 gadus pēc sarkanā krusta izveida šajā gada dienā redzam, ka kara tiesības tiek pilnībā aizmirstas, it kā tās vispār nepastāvētu. Tiek um, bombardētas slimnīcas, šauc uz ātrajām palīdzībām, ANO pārtikas konvoji tiek apturēti, cilvēki tiek arestēti un nošauti, un tas notiek ik, ikdienā. Redzam, ka humanitārā palīdzība tiek um, virzīta tikai tā, ka mēs palīdzam tikai vienai pusei, esam ar jums vai pret jums, un tas ir pilnīgā pretrunā ar humanitārismu principiem. 18. aprīlī mēs uh, nācām klajā ar preses paziņojumu. Tas ir pirmais preses paziņojums no ANO drošības padomas, kurā šie jautājumi ir konkrēti izklāstīti, tiem ir pievērsta uzmanība, un drošības padome ir paziņojusi, ka šai situācijai ir jā, tā ir jāpārtrauc. Eiropa var ļoti uh, skaļi runāt arī par labu ANO drošības padomes rezolūcijai saistībā ar humanitāro palīdzību. Tādējādi mēs varam atbalstīt atbalsta sniegšanu sīriešiem un cilvēkiem, kas viņiem palīdz. Gribu skaidri norādīt, pat ja rītdien um, apstātos karadarbība Sīrijā, tad jebkurā gadījumā humanitārais atbalsts būtu nepieciešams ļoti ilgu laiku. Gribu jums teikt, ka mēs atkal un atkal dzirdam humanitāro organizāciju aicinājumu, kas ir ļoti vienkārši. Ja tiek izdarīts uh, spiediens uz jebkuru no pusēm, gan Asadu, gan arī opozīcijas partijām, pieļaut papildus humanitārā atbalsta nodrošināšanu, viņi atbild pozitīvi. Viņi atbildēs noteikti pozitīvi. Vienīgais jautājums, kā varam uzturēt šo spiedienu. Otrakārt jārunā par resursu sniegšanu, lai Sīrijas iedzīvotājiem varētu sniegt palīdzību. Eiropā esam uh, saistībās apņēmušies maksāt 600 tūkstoši eiro, uh, komisija ir apņēmusies novirzīt šiem mērķiem 2 miljonus eiro, un Eiropa vēl nav 600 miljonus eiro pilnībā novirzījis, tas nozīmē, ka, nu, neesam izpildījuši savas apņemšanās un saistības. Kuveitai jāuzslavē Kuveita. Kuveitā apņēmās izmaksāt 300 miljonus dolāru, to arī ir izdarījuši, bet no 1,5 miljoniem šobrīd izmaksāts ir mazāk nekā puse, tādēļ starptautiskā līmenī mums ir jāaicina visus pildīt savas saistības un izdarītās apņemšanās. Gribu pateikties parlamentam par to, ka mums šobrīd ir resursi mūsu darba veikšanai, bet jāsaka, būs jāstrādā vēl vairāk, būs jāstrādā izmantojot tradicionālos resursu avotus, bet tajā pašā laikā jādomā radoši jauni veidi, kā mobilizēt papildus resursus, kā piemēram, uh, sankcijas pret Sīriju, bet, nu, jāsaka, šāds pasākums nenāks par labu Sīrijas sabiedrībai. Un mēs uh, humanitārā atbalsta komandā noteikti darīsim visu, lai iedzīvotājiem palīdzētu. Trešā lieta, kas ir tiešām būtiska šobrīd, ir saistīta ar apkaim ar šo reģionu. Ja Sīrijas iekšienē ir politiskā paralīze vērojama, tad nav iemesla nemobilizēties, lai atbalstītu šo reģionu un lai izvairītos no tā, ka šis risks izplatās. Tādēļ komisija Kjati un Stefan Fūles vadībā un ar manu komandu, kas uh, aktīvi strādā pie šī jautājuma, mēs mēģinam kartēt resursus, ko varētu izmantot uh, šī reģiona atbalstam, bet mums būs jādara vēl kas vairāk, mums ir nepieciešama pa, uh, visaptvaroša pasākumu uh, kopums, lai izmantotu gan starptautiskos resursus, gan privātus donorus, lai rezultātā mēs varētu nodrošināt uh, humanitāro palīdzību bēgļiem, izmitināt tos un pāēdināt un nodrošināt ūdeni. Otrakārt ir jāatbalsta valsts, kas izmitina pēgļus. Ir jādomā par dažādiem uh, pasākumiem, ūdens attīrīšana, sanitāriem pakalpojumi. Un treškārt ir jārunā par makroekonomisko stabilizāciju. Jūs minējāt 3%. Nu, tiešām uh, starptautiskajam valūtas fondam ir citādi jāskatās uz šo situāciju, jo situācija patiešām atšķirīga. Bet mēs visi kopā varam darīt ko vairāk gan Sīrijas iedzīvotāju labumam, gan arī reģionam kopumā. Jo šī patiešām ir ārkārtas krīze, un, lai to risinātu, ir nepieciešama arī ārkārtas pasākuma. Paldies, Brokkungs! Uh, uh, Liels paldies! šajā sanāksmē piedalās arī citi kolēģi. Sākumā vārds Žalī kundzei. No deve. Paldies! Paldies Georgievas kundzei par to, ka ieradās šodien pie mums un dalījās mums ar pieredzi uh, par Sīriju. Šī pieredze ir patiešām šausminoša un informācija, kas tiks sniegt par Alep, Alepo, par ārstiem, kur ārsti ir kļuvuši par mērķi un nogalināti. Uh, no 500 uz 36. Nu, jāsaka, tiešām situācija ir briesmīga. Mums ir zināmas bāžas arī par to, ka Asats izmantos ķīmiskos ieročus pret savas valsts iedzīvotājiem. Un tas, ka šobrīd nav rezolūcijas no drošības padomas, ir patiešām ļoti skumji. Kā jau jūs minējat, mums jādara vairāk, saistībā ar uh, iekš, valsts iekšēnē pārvietotajām personām, un mēs zinām, ka situācija nebeigsies. Arī ar Asada krišanu bēgļu skaits tikai palielinātos, un ir jājautā, vai esam gatavi vēl vienam miljonam bēgļu. Tiek iz, Tādējādi ir radīts milzu spiediens Jordānijai, Libānai un Turcijai, un visā reģionā pastāv risks, destabilizācijas risks. Tādēļ, manuprāt, humanitārās palīdzības klātbūtne šajā reģionā ir būtiska. Un mēs esam svarīgākais humanitārā atbalsta avots pasaulē, Un var, bet nav tā, ka tas uh, attaisnotu to, ka nedaram visu, kas mūsu spēkos politiskā līmenī. Paldies jums! Es ceru, ka mums visiem kopā izdosies panākt, ka dalību valstis uh, dod, ko ir solījušas, lai jums būtu iespēja rīkoties. Kā jau jūs minējāt, situācija ir tāda, ka arī pēc Asada krišanas mums nāksies uzturēties šajā valstī, nodrošināt humanitāro palīdzību, un situācija šobrīd ir tiešām viena no dramatiskākajām pasaulē. Un jums ir konstanti jāsaskaras ar vienlaicīgām uh, humanitārām krīzēm un katastrofām gan uh, um, Sīrijā, gan arī Malī, un tā kā budžets tiek samazināts, tad jāsaka, tas patiešām ir brīnums, ka jums ir izdevies nodrošināt pārtiku visiem šiem cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama. Tādēļ attīstības komitejas vārdā liels jums paldies! Paldies par jūsu paveikto darbu šo cilvēku labā! Thank you! Paldies, Žalī kundze! Mans priekšlikums būtu sekojošs. Visiem runātājiem dod di tikai divas minūtes, jo 5.40 mums ir jāliek punkts šai diskusijai, jo pēc tam ir eh, darba kārtībā um, iecerēts svinīgs pasākums un parlamentā protokols, protams, ir ļoti strikts. Gomešs kundze divas minūtes. Pirms jūs pasakat vārdu visbeidzot. Paldies, paldies uh, komisārai Georgijievai par visu darbu, paldies par to, ka izstāstījāt, no nu, kā jūsu darbs sastāv un kāda ir situācija. Es saprotu jūsu dilemmu un arī mūsu dilemmu, jo īpaši norādot, ka humanitārās tiesības brutāli tiek pārkāptas, bet tā problēma ir tā, ka šīs tiesības pārkāpām mēs, humanitārās tiesības un cilvēktiesības, tās uh, pārkāpa arī rietumi gan kara laikā, gan arī miera laikā. Un, manuprāt, šī nogalināšanas programma tas nav nekāda veida attaisnojums, bet jebkurā gadījumā šie pārkāpumi ir redzami arī Sīrijā. Tādēļ gribētu jums jautāt, kā jūs vērtējat padomē pieņemto lēmumu attiecībā uz sankciju atcelšanu? pret, visiem, izņem, pret visām sankcijām izņemot uh, ieroču embargo, tātad uh, darījumi ar naftu. Tas da tiek darīts ar mērķi atbalstīt opozīciju, bet arī mūsu dalībvalsts piedalās ieroču tirzniecībā, tādēļ gribētu jautāt, cik lielā mērā tas ietekmē humanitāro programmu un vai varbūt tas pat ne, nepasliktinās situāciju. Paldies. Well, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisār kun, komisārs Kunze, par šo ļoti detalizēto prezentāciju. Es ļoti labi saprotu, jā, ka jums ir grūtības naktī aizmigt, ņemot vērā, cik ļoti sarežģīta ir šī visa situācija ar humanās palīdzības sniegšanu, bet es gribēju jums vaicāt, ja kādā vienā brīdī varbūt būs nepieciešams uzspiest tādu vidi, kurā var piedāvāt humano palīdzību, tad kā to panākt? Vai tad tiešām ļausim turpināties šai situācijai bezgalīgi? tikai vienkārši raudāt un, un gausties par to, ka nevaram neko darīt un atstāsim to visu valstu divpusējā ziņā. Ja būs kaut kāda saskaņota pieeja par humanās palīdzības sniegšanu, tādā vidē, tādos apstākļos, kur šo humanā palīdzību ir iespējams sniegt. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies priekšādātājs saka Anna Marinēca. Paldies komisārs kundzē, paldies, ka esat ieradusies un stātāt, stāstāt mums pavisam skarbos vārdos par skādro situāciju, kas šobrīd valda Sīrijā, kā arī dzen tās kaimiņu valstīs jo patiešām tas ir vienkārši šausminoši. Es gribēju uzzināt no jums lūko. Sakiet, vai tie plāni, uz ko jūs aicināt? Sakot, ka lūk ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, lai nodrošinātu labāku atbalstu arī kaimiņu valstīm. Vai šie plāni tiek izstrādāti šobrīd, jo pie tiem strādājat? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums. Dzirdējām, kad nu pat bijām Libānā, ka visa šī humanā palīdzība faktiski nemaz pat nenonāk līdz tiem, kam tā paredzēta un kam tā visvairāk vajadzīga. Tieši tā, kā jūs teicāt, konvojiem tiek uzbrukts un tā tālāk. Un līdz ar to, vai vispār šie palīdzības sniegšanas kanāli vēl tiek nodrošināti uz Sīriju? jeb šobrīd humanā palīdzība tiek sniegt tikai un vienīgi ar anohumānās palīdzības sniedzēju tīklu. Un tad gribēju vēl pieminēt vienu, kom, pieminēt vienu komentāru. Ir tiešām briesmīgi vērot to, ka, piemēram, manā valstī, Nīderlandē, un es domāju, ka arī citās Eiropas Savienības valstīs, kur tiek izteikti publiski aicinājumi piešķirt finansējumu, uh, lai palīdzētu bēgļiem, sabiedrības reakcija ir bijusi ļoti neliela. Nav sabiedrība atsaucīga. Tas ir ārkārtīgi skumji. Bet rezultātā tas nozīmē, ka vēl smagāk atbald, atbildība gulst uz mūsu pleciem, vai ne tā? Paldies! Tālāk Sargentīnī kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji! Pilsonisko brīvību komiteja apmeklēja Jordāniju un bija pierobežā ar Sīriju, tas notika februārī. Tad ANO pārstāvis teica man par lielu pārsteigumu, ka ne, viņš mūs lūdza nerunāt par pārvi, bēgļu pārvietošanu ārpus valstīm, kas ir Sīrijas pierobežā. Nerunājiet par bēgļu pārvietošanu uz Eiropu un tā tālāk, jo tādā gadījumā uh, pieaugs to cilvēku skaits, kas metīsies bēgt no Sīrijas. Šobrīd, nu, to brīdi uz, tā, uz Jordāniju. Protams, tā bija tad ļoti ciniska piezīme, ņēma to vērā, bet tāpat laikā es uzskatu, ka ilgtermiņā mums tomēr ir jāapskata iespēja šos cilvēkus pārvietot arī uz Eiropu. It īpaši runājam par, tā, par, par to laiku, kad tiks būs sakauts Asada uh, režīms. Būs tādi bēgļi no Sīrijas, kas netiks pieņemti atpakaļ Sīrijā, un viņi netiks pieņemti arī nekur citur, arī apkārt esošajās valstīs. Ne. Vai jums ir šajā kontekstā kādas idejas, priekšlikumi par to, kā rīkoties? ņemot vērā, ka tas, protams, ir Cecīlijas Malmstrēmas eh, kompetenci portfels, bet domāju, ka mums ir jāskatās arī uz iespēju Sīrijas beigus pārvietot Eiropā. Otrs jautājums, jūsuprāt, vai pastāv iespēja radīt drošas zonas dro, Sīrijas iekšienē. Par to debats arī norisinās ļoti dedzīgi. Tiek uzdot dažādi jautājumi, vai tas nenozīmē, ka radītu vienkārši papildus jomu, kur, eh, ka tās būs zonas, kurām vēl labāk var nodarīt pāri, kur cilvēki vienkārši apkopot vienlaiks un viņas var sabombardēt. Un trešais jautājums attiecas uz Palestīnas bēgļiem, kas bēg no Sīrijas un kas eh, varbūt bēg jau otro reizi savā mūžā, respektīvi viņa ģimenes jau vienreiz ir 48. vai 67. gadā bijušas bēgļu gaitās, un tagad viņiem atkal ir jādodas. Jordānija viņus tur neielaiž, tāpat ne, neielaiž arī Libāna, un teritorijā pastāv bailes, ka tas viss kopumā varētu destabilizēt šīs valstis. Bet tad kā rīkoties, kā risināt šo palestīniešu problēmu? Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Paldies, komisārs Kunze. Mana grupa vēlas teikt jums lielu paldies, ka varējāt ieradāties pie mums un uzsvērt vēlreiz, cik ļoti svarīgi pārtraukt uguni no abām pusēm un meklēt ris politisku risinājumu sarunu ceļā. Uh, Mana grupa tāpat arī atbalsta daudzpusējas diplomātiskas iniciatīvas, kas varētu pavadīt nacionālo dialogu, tostarp iekļaujot dialogu opozīciju. Nepieciešams vismaz aizsākt kaut kādu veidu demokrātisku procesu, un es domāju, ka tas ir kritiskais sākuma punkts, un tad mēs varam iz, varēsim izbeigt šo humāno katastrofu. Ja mēs atskatāmies vēsturē atpakaļ, kas notika 27. martā, kad bēgļu nometnē Turcijā pret to tika vērsta demonstrācija un 600-800 cilvēki tika no tās šīs nometnes izmesti. Uh, Nu, es domāju, ka ļoti svarīgi arī uzmanīt šāda veida izdzīšanu no nometnes ar draudiem atgriezt viņus Sīrijā. Jā, palestīniešu situācija arī ir svarīga, jo arī viņi, kā jau teicu, droši vien ir atkārtotās bēgļu gaitās, jādomā par viņiem īpašu, īpašu statusu un uzraudzību no starptautiskās sabiedrības puses. Tanakungs. Liels paldies, komisārs Kunze. Gribēju uzdot divus tādus fundamentālus jautājumus par bēgļu situāciju. Viens saistīts ar kristiešiem, it īpaši pēc šīs šausmīgās bīskapa nolaupīšanas, par ko dzirdējām šorīt, un kā jau dzirdējām komentāros no mūsu zaļo grupas kolēģi, tad daudzi no viņiem tiešām ir atkārtoti bēgļu gaitās, arī šie kristieši. Taču visi šie uh, visas šīs kustības, visi šie grupējumi nereti pavisam nesen kā bēgļi ir ieradušies no Irākas, nu, piemēram, asīriešu kristieši un tā tālāk, desmitiem tūkstošu uh, meklēja patvērumu Sīrijā, un tagad, nu, lūk, atkal viņiem jādodas prom, kādu pasākumu mēr tiek īstensot vai paredzēti, lai palīdzētu tieši šiem cilvēkiem, šiem grupējumiem, jo, protams, ka ļoti lielā mērā šeit valda ekstrēmistu grupējumi, džabal, nasru un tā tālāk, un pret viņiem tiek vērsti uz, uzbrukumi, reizēm pat slaktiņa masveidā. Uh, Mana grupa turklāt uzskata, ka Hezbollah ir terorista organizācija, un tā, protams, par debatas eh, par to norisināsies kādas citā reizē, bet pastāv apsūdzības, ka bruņot Hezbollah grupējumi neļauj bēgļiem atgrie, doties uz Libānu un nosūt viņus atpakaļ. Vai jums ir kāda informācija par šādiem pasākumiem, vai jūs varat par to pastāstīt, kādi bēgļi ir atpakaļ nosūtīti, vai visi, ja tie ir tikai kristieši, kas tiek nosūtīti atpakaļ? Uh, un kāda veida pasākums īsteno komisija, lai šādu rīcību, šādu vājprātīgu rīcību izbeigtu? Paldies, priekšsādātāji. Malī šobrīd norisinās cīņa pret teroristu grupējumiem. Nu, šie teroristu grupējumi ir fundamentālisti pēc saviem uzskatiem. Kas tad notiek Sīrijā šobrīd? Vai cenšamies panākt to, ka bruņojums un ekipējums, ar ko mēs apbruņojam opozīcijas spēkus, eh, nenonāk otrai pusē, vai mēs domājam par to, un tad tālāk par uh, par šo pareizticīgo bīskapu, kas tika nolaupīts, vai Eiropas Savienība mēģina kaut ko darīt, lai viņu atrastu un lai viņu atbrīvotu. Un trešais jautājums, tāds vispārīgāks, runājot par iedzīvotāju, kristiešu iedzīvotāju aizsardzību šajā reģionā. Kas tiek darīts? draudi ir kļuvuši daudz vispārīgāk, daudz plašāk, tagad notiek tāda vispārināta uzbrukuma, vispārīga uzbrukuma kristiešiem kā kopienai, vai var panākt kaut kādu veidu līdzsvaru tā, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību kristiešu kopienai šajā reģionā. Paldies! Liels paldies! Paldies komisārs kundzei! Paldies par to, kas atklāt, par to, ka darat visu, kas jūsu spēkos, lai situāciju atvieglot, jo situācija tiešām ir tāda, ka pastāv humānā katastrofa. Mans jautājums sacīts ar līdzekļiem un resursiem. Mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība jau ir iztērējusi lielas summas, bet tāpat laikā neredzam nekādus konkrētus rezultātus. Nu, un šobrīd, saskaņā ar jūsu teikto un saskaņā ar Antonio Gutieres teikto, mēs esam eh, visus līdzekļus iztērējuši. Tad kāds ir plāns? Vai esat identificējuši jaunus donorus? Vai ir kaut kaut kādas jaunas lietas un pasākumu, ko varam darīt, vai ir kādas specifiskas valsts, kas ir varbūt vairāk gatavas um, ziedot līdzekļus šiem pasākumiem, vai visi donori ir atsaukušies, iedzīvotāji institūcijas, pie kā esat vērsušies, vai viņi ir reaģējuši, un turklāt domāju, ka jāizcen arī tādi pasākumi, kas attiektos uz Libānu un Jordāniju un Jordāniju kas būtu vērsti uz to, lai nerodas kaut kāda veida rasistiskas, eh, rasistiska naida video un klimats, kas tiktu tad pavērsts pret eh, bēgļiem. Pilnīgi piekrīt jums, ka galvenais tomēr ir pilnībā īstenot starptautiskās humanās tiesības, jo tas, ko piedzīvojam šobrīd attiecībā ar Sīriju, ir tas, ka, nu, viss at, vis šīs reģions ir kritis attīstībā atpakaļ par vairākiem desmitiem gadu. Paldies, nākamais runātājs. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs Kunze. Domāju, ka pašreizējā situācija ir vienkārši neizturama. Visi jau šodien šeit teica, ka tā ir humanā katastrofa, par ko runājam. Es domāju, un jūs tāpat arī teicāt, ka ir šie humanās palīdzības sniegšanas eh, koridori. Kā tos nodrošināt, kā tos aizsargāt? Ko jūs darāt lietas labā? Un kas notiek starp valstīm? Šobrīd runājam lūk par Jordāniju un tā tālāk. Jūs runājat par visiem šiem tūkstošiem bēgļu, kas ir apmetušies šobrīd Jor Jordānijā. Un jūs teicāt, ka šis skaitlis trubultosies. Bet tad līdz kuram brīdim, kad beigās tiks pieņemts kāds politisks lēmums? Jo jāsaka, Es domāju, ka visi šie sievietes un bērni, viņi vienkārši mirs un mirs un mirs, bet vai tad to var ilgi izturēt un līdzekļi viņus neaizsniedz? Es nezinu, man liekas, briesmīgi dzirdēt to, ka palīdzība nenonāk pie šiem cilvēkiem. Mēs taču īstenojam humanās palīdzības sniegšanas centienus, bet nekas netiek panākts. Un šie bēgļi šobrīd ir visur. Madame Grēze. Merci, merci. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es, protams, priecājos par to, ka mēs cenšamies īstenot humanās palīdzības sniegšanu Sīrijā. Gribu teikt paldies arī par to darbu, ko veids Džordževs kundze šajā jomā. Tāpat laikā nedomāju, ka risinājums šai krīzei tiks uh, panākts ar humanās palīdzības sniegšanu. Nē, es domāju, ka ir jāmeklē. Jūs norādījāt uz to, ka pasliktinās situācija ar humano skunās palīdzības sniešanu arī valstīs apkārt Sīrijai. Tīpaši jūs runājat par to, ka iedzīvotāji pamazām, lūk, šie pārvietotie iedzīvotāji saņem negatīvu attieksmi un tā tālāk. Šāda veida konfliktu gadījumos īpaši cieši sievietes. Viņām tas ir īpaši smagi, un mans jautājums ir šāds. Pa, pa, tiek īstenot konkrēti mēru un pasākumu, un tad kādi tie ir, lai palīdzētu tieši sievietēm? Paldies! You're forgiven this time. No. Nu, šoreiz jums piedodu. Jebkurā gadījumā paldies priekšsēdētāji. Komisārs Kundze, liels paldies par to, ka atnācāt un arī par to, ka uh, tik uh, līdzjūtīgi runājāt par šo situāciju. Es jums pilnīgi piekrītu, jo īpaši to varu teikt pēc tam, kad biju apmeklējusi Lībānu. Uh, Nu, atcerēsimies, ka šī mazā valsts ir uh, ļāvusi uh, iebraukt uh, gandrīz vienam miljonam sīriešu un rūpējas par tiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu saņemt, um, iegūt vajadzīgos līdzekļus um, Eiropas Savienībā un nodot tos tiem, kas ir, kam tie ir vajadzīgi. Cerams, ka mēs ar nākamā mēneša rezolūciju arī to paveiksim. Mums vajadzētu pārtraukt runāt par dažiem bīstamiem džihādistiem, kas uh, Eh, dodas uz Eiropas Savienību, un vairāk vajadzētu runāt par parastajiem cilvēkiem, kas cieš gan no ekstrēmistiem, gan no valdības. Cilvēkiem Eiropas Savienībā vajadzētu saprast, cik daudz ir šo iekšējo bēgļu un cik daudz tas viss maksā. Es gribētu arī zināt, eh, kā tiek tērēti Eiropas Savienības līdzekļi un kā dalībvalstis un komisijas varētu koordinēt savus pūliņus, lai izvairītos no darba dubultošanās. Tāpat arī es gribētu uh, aicināt, lai Arābu un Līča valstis pildītu savus solījumus. Bez tām mēs nevarēsim šo darbu paveikt vieni paši. Kā jūs domājat, vai padomis mandāts nodrošinās vajadzīgo piekļuvi un ko Eiropas parlaments varētu darīt, lai sniegtu jums atbalstu? Un uh, cik tālu ir iespējams nodrošināt ANO mandātu palīdzības sniegšanai? Tāpat arī es gribētu zināt, kāda ir ANO loma uh, lai nodrošinātu, lai eh, dumpi nesākas Libānā. Jūs runājāt par policiju un par iedzīvotāju iesaistīšanu, bet šeit nav runa par starptautiskiem spēkiem miera un stabilitātes nodrošināšanai, kas iespējams būtu nepieciešami, bet visticamāk netiks nodrošināti. I, I'm, uh, very grateful for. Esmu ļoti pateicīga par diskusijām, kas bija patiešām ieinteresētas un kas norāda uz to, cik būtiskas ir šīs problēmas. Sākumā es vēlētos uh, atsaukties uz Žalī kundzes sākumā minēto. Atcerēsimies, ka šeit pieredzam divas vienlaicīgi notiekošas stratēģijas humanitārajā mm, kopienā, tā skaitā Eiropas Savienības humanitārajā dienestā, mēs saprotam, ka šeit saskaramies ar morālu dilēmu vai mēs palīdzēsim arvien vairāk Sīrijai un tās kaimiņu valstīm, bet vai tas eh, neliks uz kārts daudzus citus cilvēkus. Paskatīsimies, piemēram, uz Centrālā Āfrikas Republiku un uz pārējais ministru šajā valstī. Vairāk nekā desmit gadus esam par šo valsti absolūti aizmirsuši, bet arī tur palīdzība ir ārkārtīgi vajadzīga. Es vēlētos skaidri norādīt, ka mēs ļoti labi apzināmies šo situāciju. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu līdzekļu pietiktu ar vien vairāk lietām. Mēs cenšamies to darīt, koordinējot mūsu pūliņus un koordinējot mūsu darbu ar dalībvalstīm. Vēlāk atgriezīšos pie šī jautājuma. Gomezes kundze uzdeva divus kritiskus jautājumus. Vai sankciju pārskatīšana palīdzēs Tas, protams, ir atkarīgs no tā, cik rūpīgi mēs piesim šim mērķim. Mēs ar nolūku esam nolēmuši neatbalstīt opozīciju. Mēs vēlamies atbalstīt eh, cilvēkus Sīrijā, kas eh, dzīvo uh, kauju reģionos un opozīcijas reģionos. Es nekavējoties saviem cilvēkiem lūdzu, lai viņi uh, palīdzētu ar savām zināšanām par šo situāciju, lai sankciju komiteja iegūtu vajadzīgo informāciju. Mēs <clears throat> skaidri zinām, ka vissvarīgākais ir nodrošināt, lai piešķirtie līdzekļi tiktu izmantoti īstajam mērķim. Es skaidri apzinos, ka parlaments labprāt zinātu vairāk. Pašlaik esmu apsolījusi, ka mēs sniegsim savas zināšanas un savu darbu uh, lai šie līdzekļi ļautu sasniegt eh, vajadzīgos mērķus. Es varu jums apgalvot, ka mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Šī situācija ir pasliktinās. Ja netiks nodrošināti minerāli mēslīs Sīrijas lauksaimniekiem, tad nebūs ražas. Ja nebūs eh, ķīmikāliju, eh, tad nevarēs attīrīt ceramo ūdeni. Uh, 90% no medikamentiem arī tika ražot Sīrijā, un tagad eh, neviens vairs tos neražo. Visi šie jautājumi ir būtiski, un tie visi ir jāskata kompleksā veidā. Esmu ļoti pateicīga, ka arī jūs tos pieminējāt. Par ieročiem. Līdz šim brīdim um, situācija ir šāda, protams, tā var mainīties jebkur brīdi. Vienīgais ierieču mm, ieroču pielietojums, kas darbojās kā kavēklis, bija uh, raķešu izvietošana Turcijā. Tā rezultātā bija mazāk sadurbsmju un mazāk vardarbības. Līdz šim ieroču pielietošana nav ļāvuši, nav ļāvusi pusēm mm, kļūt saprātīgām un apsēsties pie sarunu galdā. Ieroču pielietošanas rezultātā vardarbība ir tikai palielinājusies, cilvēki mirst, cilvēki bēg no savām mājām. Ir arī tādi, kas uzskata, ka šo vienādojumu varētu mainīt, bet kā humāni cilvēki mēs uztraucamies, ka netiek pietiekam daudz enerģijas ieguldīts, lai pārrautu šo politisko mezglu, kas ir iestrēdzis Visi saka, ka vienīgi politisks risinājums varēs eh, pielikt punktu sīriešu ciešanām. Un tas ir pareizi, bet, protams, tas ir ļoti sarežģīti. Atcerēsimies, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet, eh, lai cik tas būtu sarežģīti, mums tas ir jāatbalsta. Es biju ļoti priecīga, ka vakar ārlietu padomē dzirdēju, ka ļoti daudzas dalībvalstis iestājās uh, par to, ka mums vajag uzstāt uz politiska risinājuma nepieciešamību. Mičelkungs uzdeva jautājumu par to, vai mēs varētu izveidot tādu kā telpu Sīrijā, kur varētu sniegt humanitāro palīdzību, tādas kā mm, drošās zonas vai buferzonas. Līdzīgs jautājums tika uzdots arī par humanitāriem koridoriem, vai tādi būtu iespējami. Teritorijā, kas atrodas tieši blakus Turcijas robežai, starp uh, kaujas līniju un Turcijas robežu, pašlaik uh, cilvēki ir iespiesti uh, nelielā zonā, kur situācija nav tik vardarbīga, bet tas nav nekāds risinājums. Pieredze rāda, ka šāda veida zonas nav labs risinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vajadzīgi cilvēki, kas uh, aizsargātu šīs zonas, ir uh, vajadzīgi cilvēki uz vietas, kas to varētu darīt. Pašlaik uh, šo cilvēku uz vietas nav. Tāpat arī atcerēsimies, ka var rasties neparedzamas sekas šīs zonas var pārvērsties par tādiem kā anklāviem, kur drīzāk ir eh, vairāk kauju nekā miera. Šādas eh, drošās zonas vai buferzonas īstenībā var pārvērsties par vietām, kur kaujinieki ierodas atpūsties un ierodas uz mācībām. Līdz ar to mēs nevaram šeit nodrošināt tādu miera uzturēšanu, mums nav uh, vajadzīgās kapacitātes. Mēs neuzskatām, ka tas ir iespējams risinājums Sīrijai. Un atkal man atkal ir jāapgalvo, ka es eh, nevēlos šeit atmest eh, nevienu risinājumu, taču mums jāzina, pie kādiem nosacījumiem tie darbotos. Šāds risinājums darbotos, ja Sīrijā būtu mieru uzturēšanas spēki. Pašlaik mēs neredzam, ka kaut kas tāds būtu iespējams. Par koridoriem. Paskatieties uz karti. Sīrija ir milzīga, liela valsts Nu, kur gan šie koridori varētu būt izvietoti, ko tie savienotu? Kā mēs varētu apsargāt šos koridorus? Es nevēlos, protams, atmest šādu risinājumu, bet, manuprāt, pašlaik šāds risinājums nav dzīvot spējīgs. Neicas kundzes teiktais par to, vai palīdzība nonāk pie visiem cilvēkiem. Nē, mēs cenšamies sniegt palīdzību. Sniegšu jums dažus skaitļus. No 6,5 miljoniem cilvēkam ir vajadzīga palīdzība. Mēs varam sasniegt 2, nu, 2,5 miljonus labākajā situācijā. Un iespējams, ka šodien mēs šajās vietās palīdzību varam sniegt, bet rīt tas vairs nebūs iespējams. Runājot par visu aptverošo programmu, esam atklājuši, ka attiecībā uz uh, kaimiņu valstīm, tad šeit nav runa tikai par humanitāro palīdzību. Šeit, ņemot vērā šos 3%, uh, par kuriem runāja Broka kungs, par ņemot vērā visu šo sabrukumu, tad mums ir uh, jāmobilizē kaimiņu valstis. Šie instrumenti ir paši svarīgākie. Vienlaicīgi ir jāpiesaist arī citi finanšu resursi. Kas vēl šeit varētu būt iesaistīts un ko mēs darām, lai izdarītu spiedienu uz viņiem? Es tagad runāju par saviem darbiniekiem un pati par sevi. Mēs ļoti aktīvi darbojamies pie tā, lai veicinātu izpratni un lai uzstātu uz to, ka doties solījumi ir jāpildā. Es dodos visur, kur vien ir iespējams, tā skaitā pieminēšu vakardienas ārlietu padomas sanāksmi. Man savos dokumentos ir šāda te tabula, jūs arī to saņēmāt. Tas ir informatīvais ziņojums par Sīriju ar aktuālāko informāciju. Un pēdējā lapā ir solījumi, cik daudz kurš ir solījis Eiropas Savienībā. Nu, tās ir tāds kā pozitīvais spiediens. Šeit nerunāju par negatīvo, par sankcijām. Vakar es nosaucu valstis, kas ir piešķīrušas vairāk nekā 10 miljonus eiro. Un nekavējoties divi ministri teica, jā, jā, mēs arī, mēs arī vēlamies eh, dot tikpat daudz, mēs arī solam tikpat daudz. Bet atcerēsimies, ka ir arī citas valstis. Mm, vēlos pieminēt Kuveitu, kas solīja 300 miljonus un arī piešķīra 300 miljonus. Krievija, piemēram, nesolīja pilnīgi neko. Ķīna um, solīja pavisam nelielu summu. Un es domāju, ka mums vajadzētu par to skaļi runāt. Es gribētu aicināt arī apvienotās nācijas rīkoties daudz aktīvāk, nosaucot vārdā tos, kas nepilda savus solījumus. Mm, jāatcerās, ka krīze ir mm, pieņēmusi milzīgus apmērus. Nu, jūs arī jautājāt, kāda būs jēga šiem 200 miljoniem no komisijas puses. Mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem, mēs cenšamies sniegt pārtiku, medikamentus cilvēkiem Sīrijā un arī kaimiņu valstīs. Es uzskatu, ka tā ir dzīvību glābšana. Veids, kā mēs esam struktūrējuši savu finansējumu, 50% tiek nodrošināts Sīrijai un 50% kaimiņu valstīm. Gutēreša kungs noteikti teiks, ka esam pats uzticamākais partneris. Tāpat arī e, Kuzinas kundze no Pasaules pārtikas programmas noteikti teiks to pašu. Mm, uzskatu, ka tas viss jau kļūst par dzīvības glābšanu. Šie 50%, kas nonāk tieši Sīrijā, mēs skatāmies, cik daudz nonāk pie valdības e, teritorijām un cik daudz e, nonāk pie opozīcijas eh, spēku kontrolētajās teritorijās. Mēs mēģinam arī nodrošināt, lai palīdzība tiktu nodrošināta pie Turcijas robežas. Ir skaidri redzams, ka neskatoties uz to, cik daudz mēs darām, šī plājas turpina paplašināties. Un atgriezīšos pie jūsu pieminētajiem komentāriem. Šīs krīzes vienīgais risinājums ir politiskas dabas. Tas noteikti nebūs godīgi pret uh, humanitāriem darbiniekiem, kas riskē ar savu dzīvību, ja mēs atmetīsim šai krīzē ar roku. Mūsu darbs ir nevis darīt to, kas ir mūsu spēkos, bet gan sniegt pēc iespējas vairāk atbalsta, kas glābtu dzīvības. Par cilvēku pārvietošanu runājot, Sargentīnī kundze par to runāja. Ir mm, programma brīvprātīga programma, kas ļauj eh, aizsargāt un pārvietot 50 tūkstošus sīriešu. Es ļoti labi apzinos, ka ir bijuši tādi gadījumi, kad eh, pārvietošanas aicinājumi noved pie apstākļu uh, pasliktināšanās, piemēram, Jānmas bēgļi tā aizemē. Mm, ANO um, teica, ka pārvietos 160 eh, eh, tūkstoši. 60 tūkstoši tika pārvietoti, bet ļoti daudz tūkstoši nekur nav pārvietoti. Tāpat arī Sarkanais Krusts ir teicis, ka viņi nevēlas izveidot tādu pievilkšanas spēku, kura rezultātā viņi vairs nespēs pietiekami labi palīdzēt cilvēkiem. Jā, protams, mums ir vairāk jāstrādā pie plānošanas. Par Palestīnas bēgļiem - 500 eh, tūkstoši Sīrijā, 400 tūkstošiem tagad ir vajadzīga palīdzība, 50-60 tūkstoši ir palikuši, galvenokārt Libānā, ļoti briesmīgos apstākļos. Mēs cenšamies palīdzēt UNRA aģentūrai pēc iespējas vairāk, mēs cenšamies viņus atbalstīt. Par kristiešiem. Šeit nav runa tikai par kristiešu minoritātēm, šeit ir runa par jebkuru minoritāti, visas tās ir apdraudētas. Pat tiešām žēl, ka abi bīskapi tika nolaupīti. Mēs esam sadarbojušies ar mūsu partneriem, lai nodrošinātu, ka tiek pievērsta uzmanība tiem, kas ir visvairāk apdraudēti. Galvenokārt ir runa par sievietēm, bērniem, par vecāku gadagājumu cilvēkiem un, protams, arī par minoritātēm. Es ļoti labprāt sniegtu jums vairāk informācijas par to, kāda ir mūsu ārkārtas plāni. Mums ir vajadzīgi plāni ikvienam, kas ir apdraudēts, bet nu es baidos, ka man būs jārunā šeit visu vakaru. Labprāt ieradīšos pie jums arī vēlāk. Norādīšu vēl, ka Austrija ir uzsākusi ļoti labu iniciatīvu starp reliģiju dialogam Sīrijā. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu būt radošiem, vajadzētu uh, domāt par to, kā sniegt lielāku atbalstu tiem, kas ir visvairāk apdraudēti. Par sievietēm. Esam centušies mūsu humanitārajā palīdzībā ieviest arī tādas kā dzīmumu iniciatīvas. Mēs cenšamies identificēt, kuras sievietes ir visvairāk apdraudētas un mēģinam arī, mēģinam arī saprast, uh, kā viņām palīdzēt. Mēs redzam, ka izvarošana kļūst arvien vairāk izplatītāka, un tieši tāpēc tas ir viens no mūsu mēķiem vērsties pret šādiem noziegumiem. Darām to eh, kopā ar sarkano krustu. ANO mandāts un cik eh, iespējams, ka tāds tiks pie, tāds pieņemts. Uh, Šī humanitārā palīdzība, šī jautājuma parādījās pirms dažiem mēnešiem. Tagad pēkšņi visi ir tā kā atmodušies un saprot, ka šī krīze ir pieņēmusi milzīgus apmērus. Tagad ir pienācis laiks izdarīt spiedienu. Tagad tam ir jābūt eh, primārajam mērķim. Noslēgumā uzdošu šādu jautājumu. Cik daudz eh, eiropiešiem būtu jāmirst, lai mēs pēkšņi sāktu domāt par to, kāpēc netiek piemērotas starptautiskās Uh, kara tiesības. Kāpēc Eiropieši pieļauj, ka šie likumi, šīs tiesības izkūp kaut kur gaisā? Oft... Ja jūs dzirdējāt aplausus, kas uh, ne visai bieži izskan zālē pēc komisāra uzstāšanās, noteikti jūs sapratāt, ka jums tiek sniegts liels atbalsts. Es jūtos līdz ar to uzmundrināts izteikt šādu priekšlikumu. Es eh, mēģināšu kopā ar kolēģiem no Devi komitejas un arī no ar Lamasur kungu no budžeta komitejas sagatavot kopīgu vēstuli padomēju komisijai, lai aicinātu pastiprināt finansiālo palīdzību bēgļiem no Sīrijas. Ja jūs piekrītat, tad es labprāt uzņemtu šādu iniciatīvu. Lielas paldies!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 Ladies and gentlemen, may we invite... Dāmas un kungi, lūdzu aicināšu jūs apsēsties. Pie mums tulīt ieradīsies priekšēdētājs Šulcs.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 Die internationale? Frau Schulz. But we have not done the Dāmas un herren! Dāmas un kungi! Vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt! Un eh, vēlos arī sveikt pie mums 2005. gada Saharo balvas ieguvējs eh, Damas de Blanko. Ich Ich bin stolz darauf, dass wir in einer gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses Šī ir kopēja sanāksme, kur tiekas attīstības komiteja, ārlietu komiteja un cilvēktiesību apakškomiteja. Un pie mums viesojas arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs, kuru es arī sirsnīgi sveicu. Ir pagājis, diemžēl, pārāk daudz laika, pirms mums radās izdevība nodot jums šo balvu. Es ceru, ka tā, neskatoties uz to, tas, tā būs skaidra zīme par mūsu iestāšanos par cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. Tāpat arī mēs vēlamies slavināt jūsu drosmi, kā stājoties pretī diktatūrai jūsu valstī. Es patiešām priecājos, ka esat pie mums ieradušās un uh, ieradāties kopā arī ar mūsu kolēģi Žalī kundzi. Mans ieteikums būtu šāds. Mēs tagad varētu noskatīties eh, filmu par 2005. gada balvu piešķiršanu, kurā, diemžēl, jūs nevarējāt piedalīties. Sí. Caminando. Sigan caminando. Pero no siguen. Puedan atenderlas allí.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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Das Wort hat der Präsident des Europäischen Dod vārdu Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. Liebe Kolleginnen un Kollegen. Godāmie kolēģi, cienījamās dāmas, godāmie kungi. Man ir patiešām liels prieks, ka mēs šodien varam sveikt Eiropas parlamentā mūsu dārgos draugus no Kubas. Damas de Blanco ir 2005. gada Saharo balvas ieguvējas. Un es, es domāju, ka visu klātesošo un arī šeit neesošo vārdā varu teikt, ka jūs patiešām šeit esat sirsnīgi gaidītas. Mēs patiešām uh, jūtam jūs, jums līdzi. Es uzskatu, ka visiem Eiropas parlamenta deputātiem šis ir aizkustinošs brīdis. Der Saharov Preis 2005. gada Saharova balva tika pasniegta šajā gadā arī um, re, re, reportieriem bez robežām un Ibrahim kungam. Uh, Viņi šodien arī var piedalīties eh, mūsu pasākumā, un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka arī citi 2005. gada balvas ieguvēji ir atraduši iespēju būt šeit klāt. gadā eh, balvas piešķiršana nevarēja notikt jūsu klātbūtnē, jūsu kontrolē nēsošu iemeslu dēļ. Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies par pašaizliedzību un par mieru, un tāpēc vienmēr ir atbalstījis sievietes Kubā. Mēs vienmēr vēlamies atbalstīt demokrātiskas vērtības. Jūs pašas vēlējāties, lai jūs izvēlētā krāsa simbolizētu mieru. Kūbas varas iestādes neļāva jums uh, tolaik eh, doties uz Eiropas parlamentu, lai saņemtu šo balvu. Un līdz ar to tika aizskārta viena no cilvēku pamatiesībām. Pam, cilvēku pamatiesību deklarācijā ir iekļautas tiesības brīvi izceļot un arī ieceļot kādā valstī. Jūs kā drosmīgas un pašaizliecīgas sievietes sievietes, kas šeit sēž, četras sievietes man priekšā un viena man blakus, es uzskatu, ka jūs esat mm, patiešām drosmīgas sievietes un jūs esat paveikušas ļoti daudz. Jūs esat nogājušas ļoti garu ceļu. Šis ceļš no Kubas līdz Eiropas Savienībai bija ļoti garš, tas prasīja vairāk nekā septiņus gadus. Man ir liels prieks, ka var jūs sveikt mūsu rindās. Šie septiņi gadi pierāda vienu, proti neviena diktatūra pasaulē nevar ilgstoši vērsties pret demokrātiju. Un tieši tāpēc tas ir ļoti labi, ka jūs varējāt pie mums šodien ierasties. Ich weiß, dass das für Sie schwierig ist. Es zinu, ka jums tas ir ļoti sarežģīti, un tas, ko es tagad eh, teikšu, noteikti jums būs pats grūtākais. Toreizējā eh, jūsu grupas vadītāja Laura Inese Polantoja Ledo 2011. gadā, diemžēl, eh, šķīrās no mums. Līdz ar to viņa nevarēja šo ceļu noiet līdz beigām. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jūs šodien Lauru garā uh, skatītu mūsu rindās. Es gribētu teikt, ka šī sieviete nekad netiks aizmirstā. Pirms desmit gadiem, kad jūsu vīrs Vor zehn Jahren, liebe Bertha, als Ihr Ehemann. Mīļā Bertha, un pirms desmit gadiem, kad jūsu vīrs un arī Lauras vīrs melnā pavasara laikā tika apcietināti, jūs abas nolēmāt protestēt pret šādu patvaļīgu aizturēšanu, bet arī to mierīgā veidā. Spontāni jums pievienojās citas sievas, meitas, uh, un um, aktīvistu mātes. Katru svētdienu jūs uh, Havanas ielās izgājāt demonstrācijās un pieprasījāt, lai visi politiski ieslodzītie tiktu atbrīvoti. Jūs to darāt līdz uh, šim brīdim. Jūsu um, mierīgais protests bija Kubas uh, pretestības simbols. Tā bija Kubas pretestība, kas iestājās par brīvību un par cieņu. Jūs iestājāties par tūkstošiem jums pazīstamu arī nepazīstamu kubiešu. Jūs vēlējāties atbalstīt viņus, vai viņi atrastos Kubas iekšēnē vai arī ārpus Kubas robežām. Es eh, domāju, ka mums ir jāpalīdz jums. Jūs iestājāties arī par 2002. gada un 2010. gada Saharova balvas ieguvējiem. Vasvaldo Pahaja cieta auto negadījumā, zaudēja savu dzīvību, bet viņa idejas eh, nekur nav zudušas, tās turpina dzīvot. Tāpat kā jūs, eh, arī viņš nekad netiks aizmirsts, un jūs noteikti iedvesmosiet eh, nākošās Kubas cīnītāju paaudzes, turpināt cīnīties un nepadoties. Godāmie kolēģi, cienījamie viesi! Eiropas parlaments ļoti labi apzinās, ka Rauls Castro ir uzsācis vairākas reformas, lai liberalizētu ekonomiku, lai stiprinātu privātā sektora lomu un lai atvērtu tirgu. Taču, nu, neskatoties uz šīm reformām, neskatoties vai iespējams cerams, ka šīs reformas uzlabos eh, šo situāciju valstī, bet neskatoties uz to visu, Kuba ir vienīgā valsts Latīņamerikā, kas vēl ar vien apspiež jebkādus protestus, kas tiek izdarīti pret pastāvošo iekārtu. Ekonomiskās reformas, diemžēl, nenāk roku rokā ar politiskām reformām. Es vēlētos norādīt uz šādiem skaitļiem. 2002. gadā Kubas cilvēktiesību komisija un Nacionālās samierināšanās komisija dokumentēja 6602 gadījumus, kad tika patvaļīgi aizturēti cilvēki. Tas ir par 50% vairāk nekā 2011. gadā. 2013. gadā līdz šim ir jau izdarītas 1200 aizturēšanas. Es šeit paužu savu personisko viedokli, un es domāju, ka Eiropas parlaments arī man pievienosies. Uh, Ja Kubas vadība sevi uzskata par spēcīgu, un ja tā uzskata, ka tā um, rīkojas pol politiski leģitimēti, ja tā uzskata, ka tās rīcība ir attaisnojama, ja tā uzskata, ka tauta tās rīcību pilnībā atbalsta, un ja tā patiešām tic tam, ka, ko tā pauž atklātībā, tad Visticamāk, tai nav vajadzīgi šādi skaitļi, taču šai varai nav vajadzīga šādas patvaļīgas aizturēšanas, tai nevajag apspiest opozīciju. Ja kāds nolēmj realizēt eh, demokrātiskas reformas un ievies demokrātisku režīmu, tad tas nozīmē, ka viņš jūtas pietiekami spēcīgs, ka tas nebaidās no sekām un nedomā, ka tauta ir pret to. Uh, bet ja kāds baidās no tautas, tad noteikti šīm bailēm ir arī kaut kāds pamats. Un ir skaidrs, ka ilgstoši šī uzvara nepa, nevarēs pastāvēt, jo tautu nevar ilgstoši apspiest. Tiesības uz garīgo brīvību, uz vārda brīvību, uz pārvietošanās brīvību, uh, ir cilvēku pamatiesības visā pasaulē, un neviena valdība nevar aizkavēt eh, savus pilsoņus cīnīties par šo tiesību īstenošanu. Un galu galā beigās šie cilvēki vienmēr uzvar. Tieši tāpēc Eiropas parlaments, kā parlaments, kas pārstāv Eiropas Savienību, ir izveidojis dažādas parlamentārās asamblējas Latīņamerikā, uh, Palatīno un arī citas asamblējas. Vienlaicīgi mēs arī uzturam aktīvu dialogu ar opozīciju. Mēs mēģinam stiprināt opozīciju. Tas, protams, ir tikai tāds simbolisks atbalsts. Un šodien mēs simboliskā veidā arī sniedzam šo atbalstu opozīcijai. Mēs eh, kopīgi ar jums gaidām to dienu, kad visi kubieši, nebaidoties no represijām, varēs brīvi paust savu viedokli. Es ceru, ka šīs pamatiesības pavisam drīz tiks garantētas visiem kubiešiem Kubā. Dāmas un kungi, es esmu pilnībā pārliecināts, ka šī diena pienāks. Cienījamās dāmas, baltā. ceļā uz brīvību, ceļā uz demokrātiju jūsu valstī. Jūs esat jau daudz paveikušas. Šodien jūs esat Briselē, bet noteikti ziniet, ka mēs šo ceļu ejam kopā ar jums. Man ir patiešām liels prieks ar aizkavēšanos, bet tagad eh, reālajā dzīvē pasniegt jums 2005. gada Saharova balvu.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 Un saludo para el presidente del Parlamento Europeo. Paldies. Gribētu pateikties Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. Paldies deputātiem un visiem, kas ieradušies. Sākumā, pirms saku savu runu, gribētu lūgt visus ievērot klusuma brīdi, lai pieminētu Lauru Polānu, kas ir otra šīs uh, balvas ieguvēja, kuras cīnījā, kura cīnījās par demokrātiju Kubā. Se, señores y señoras. Dāmas un kungi. Es šodien pārstāvu Damas de Blanko un sākumā gribētu piešķirt šo um, balvu Laurai Pajāni, kas um, nevar šodien pie mums ierasties, bet viņa bija galvenais spēks, kas slēpās aiz šīs kustības. Un šodien mūs pārstāv viņas meita. Buenas tardes a todos. Labdien! Man ir patiešām liels prieks šodien būt šeit un saņemt šo balvu. Saņemt Sahārova balvu, kas pārstāv mūsu cīņu mierā un klusumā. Es pieņemu šo balvu visu Damas de Blanko vārdā, un jāsaka, ceļš līdz šodienai ir bijis patiešām garš un grūts, bet mēs nekad neba, nezaudējām ticību. Mēs vienmēr ticējām, ka mums būs iespēja šeit vienreiz ierasties, pateikties par jūsu atbalstu un izstāstīt mūsu stāstu. Mēs esam sievas, meitas, māsas. Mēs esam cilvēki, kuru vīri tika ieslodzīti tikai tādēļ, ka viņi pauda uh, savu nostāju un runājās atbilstoši sirdsapziņai. Mēs esam cilvēktiesību aktīvists, kas ir iesaistījušās cīņā par Kubas nākotni, par tādu nākotni, kas būtu labāka nekā mūsu valdība to veidoja. Un tieši to gribēja um, Laura Pajan, kas bija mūsu visu māte, un mēs esam to balss, kas nevar uh, runāt pret uh, esošo sistēmu. Mēs esam bieži dzirdējuši apvainojumus, ar mums ir cīnījušies, bet mēs esam saglabājuši, saglabājuši paš, pašcieņu, kas bija spēcīgāka nekā spēki, kas ar mums cīnījās. Var jau būt, ka esam cietušie, bet mūsu spēks uh, ir stiprāks, par to runāja arī Mahatma Gandhi, un tas ir patiesības spēks. Mēs izvēlējāmies balto krāsu, kas būtu pretstatā melnajam pavasarim, lai pārstāvētu tiesiskumu un mieru. Un katru dienu mūsu biedru skaits palielinās, mūsu cīņa ir miermīlīga, uh, Un jāsaka, darba mums vēl aizvien atliek darba ir daudz, lai sasniegtu mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir panākt, ka Kubā valda taisnīgums un tolerance, un tie ir tie paši principi, kas ir pamatā arī Eiropas Savienībai, un tādēļ mūsu klātbūtne šodien ir tik ļoti svarīga. Šodien mēs esam ieradušās, lai runātu visu to cilvēku vārdā no visām politiskajām grupām, apturot visu sabiedrību. Mēs runājam uh, cilvēku vārdā, kas vēl aizvien ir ieslodzījumā, kas ir ieslodzīti un ieslodzīti tikai tādēļ, ka viņu viedoklis atšķiras no valdības viedokļa. Mēs esam tā neredzamā Kubas iedzīvotāja daļa un tādēļ gribētu jums teikt paldies, paldies par izrādīto solidaritāti. Uh, un jūsu apņemšanos nodrošināt, ka mūsu centieni un pūles nav bijušas velti. Šobrīd ir um, vēsturisks brīdis. Eiropa ir um, strādājusi roku rokā ar Kubas iedzīvotājiem. Mēs ticam saviem mērķiem un reiķinamies ar jūsu atbalstu. Paldies! Kuba būs brīva un demokrātiska valsts un Laurai Pojan mēs gribētu veltīt šo uh, balvu brīvību Kubas iedzīvotājiem. Gracias a todos. Paldies. Senjora Soler, senjora Polan, herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies par uh, jūsu ieguldījumu Mēs eh, jūs vēlamies atbalstīt jūsu darbā. Tagad es vēlētos vispirms dot vārdu attīstības eh, komitejas priekšsēdētāja Žalī kundzei. Merci, cher collègue. Paldies, godātais kolēģi Broka kungs, godātās dāmas Baltā. Saukšu jūs visas vārdā. un arī jūs, Lāras Marijas Polānas meita. Nu, un paldies visām personām, kas jūs pavada. Tiešām ir ārkārtīgi liels gods, ka var šeit kā attīstības komitejas priekšādātā izteikties un runāt pēc īši ļoti kaismīgās un aizkustinošās runas. Domāju, ka tie kolēģi, kolēģi izvēle piešķirt jums balvu 2005. gadā bija pamatota. Jūs sevi iemiesojat vislieliskākajā veidā gara brīvību, domas brīvību, un jūsu mierīgi, mierpilnā rīcība – katru svētdienu, svētdienu no svētdienas, nest kaut ko pozitīvu Kubas sabiedrībai, ir aizvedusi jūs pa lieliem, plašiem lielceļiem uz mieru. Ar šo miermīlīgo protestu jūs esat spējuši stāties pretim tam spiedienam, tām represijām, ko īstenoja Kubas režīms un joprojām to dara kopš 60 gadiem jau. Jūs esat Kubas cerība, jūs esat Kubas cerības iemiesojums. Un tieši pateicoties tādiem cilvēkiem kā jūs, tādām sievietēm, vīriešiem kā jūs, kā jūs vīri, kā jūs dēli, un sabiedrotie tieši pateicoties jums, mēs ticam Kubas nākotnē un zinām, ka šis Kubas režīms uh, kritīs un uzvarēs brīvību un demokrātiju. Tā ir visu mūsu priekšā. Liels paldies vēlreiz par visu, ko esat darījušas, visas cilvēces labā ar savu miermīlīgo pretošanos. Un liels vēlreiz paldies, ka ieradāties arī šeit parlamentā pēc tik ilga laika. Herr Chip, Sie haben das Wort für den Unterausschuss Menschenrechte. Tagad dodu vārdu cilvēktiesību komitejas pārstāvim. Lielas paldies priekšsēdētāji. Količnošs. Poņem... Šis tiešām ir ārkārtīgi aizkustinošs brīdis, saka Gržiba kungs. Tas tāpēc, ka skatoties uz jums, uz jums, sievietēm baltā, Tagad, kad jūs varat saņemt savu balvu astoņus gadus pēc tam, kad tā tika pasniegta, un šī balva taču bija tik pelnīta, mēs jau toreiz vēlējāmies, lai jūs saņemat šo balvu. Mūsu vidū jau toreiz bija ļoti daudz Spānijas deputāti, ļoti daudz eh, deputāti no Polijas, kā piemēram mēs, no Austrum Eiropas, kas uzticēja, ka jūs esat pelnījuši šo balvu jau toreiz un priecājos, ka šobrīd varu būt šeit un cilvēktiesību apakškomitejas vārdā. Varu jums teikt paldies. Jūs tiešām esat izdarījuši milzīgu pakalpojumu cilvēcei. Ar jūsu klusēšanu, ar jūsu miermīlīgo attieksmi, ar balto krāsu jums ir izdevies panākt ļoti daudz. Jums ir izdevies graut režīmu, jūs esat spējuši glābt Kubas cilvēku tiesību aktīvistu cieņu un demokrātijas aizstāvētāju cieņu. No sirds apsveicu jūs ar šo balvu un paldies par visu, ko esat darījušas. Un tomēr, pat tādos priecīgos mirkļos kā šis, mums ir jāatminas, ka darbs nav pabeigts. Joprojām ir tādi Sakarau balvas laureāti, uh, kas nav spējuši ierasties un saņemt šo balvu šeit, Briselē. Tā piemēram, Gjermo Fariņas. Viens no trījiem Kubas pārstāvjiem, kas saņēma balvu. Tāpat arī Razans Zainte, kas 2011. gadā saņēma Sakarovu balvu. Viņš ir no Sīrijas un arī nav varējis šeit ierasties. Pa... Tagad, kad pagājuši gandrīz desmit gadi, beidzot ir kāds pozitīvs rezultāts pēc šī kubas melnā pavasara, bet jāsaka, darbs vēl nav beidzies, cīņa nav beigusies. Jums vēl ļoti daudz darāmā, tāpat arī kubas iedzīvotājiem mēs varam tikai cerēt, ka Giermo Fariņas un šis Sīrijas balvas saņēmējs arī varēs līdzīgi kā jūs ierasties Briselē un saņemt balvu, ko viņi taču pilnībā ir pelnījuši. Mēs savukārt darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai viņiem šādu iespēju dot un viņus no sirds mīli sagaidīt šeit, Briselē. Nun kommt uh, Madame Boskurt vor zwei. Tagad došu vārdu Boskurtas kundzei uz divām minūtēm. Paldies priekšādātāji! Godātās dāmas baltā, godātie kolēģi! Lūk, jūs esat ieradušās šeit, beidzot, jums bija vajadzīgi astoņi gari gadi, lai jūs spētu šeit ierasties, bet lūk, jūs esat klāt. Uh, un es pārstāvu delegāciju attiecībām ar Centrālu Ameriku, un tāpēc esmu ļoti pagodināta, ka varu jūs šeit sveikt, godātās dāmas Baltā, šajā balsu pasniegšanas ceremonijā. Esmu patiešām sajūsmā, ka jūs varējāt atbraukt un varējāt saņemt Sakarovu balvu, kas tika piešķirt jums tālajā 2005. gadā. Jūsu drosma un miermīlīgā pretošanās cīņu par brīvību, demokrātiju un cilvēku tiesībām Kubā ir vienkārši izcila un bijusi iedves, kā iedves mums visiem. Gadu no gada, nedēļu no nedēļas jūs staigājāt katru svētdienu pa Havanas ielām un aicinājāt atbrīvot politieslodzītos. Šodien jūs e, esat šeit Eiropas parlamentā un mēs jūsos klausāmies un ejam ar jums. Kuba geogrāfiski varbūt ir sala, bet tā nav sala, tad, kad runājam par attīstības virzieniem, kas notiek globālā pasaulē. Atzinīgi vērtējam tos pozitīvos soļus, ko spērus jūs valdību, kā piemēram vīzas atbrīv, at, liberalizācijas režīmu ku, kubiešiem, bet no otras puses, protams, pasaulē ir jāredz arī, kas notiek Kubā. Šobrīd tiek spērti soļi, lai uzsāktu dialogu un panāktu tāda veidošanās starp Kubu un Eiropas Savienību. Cerams, tas nesīs līdz pozitīvus soļus un jums sekos daudzi, un tas tā rezultātā noksim pie pilnīgas demokrātijas Kubā. Godētās dāmas Baltā, jūs varat reiķināties ar pilnu mūsu atvestu un īpaši ar atbalstu arī no delegācijas, kuru vadu es. Herzlichen Dank. Nun die Koordinatoren. Lielas paldies. Tagad došu vārdu koordinatoriem arī uz divām minūtēm. Pirmais - Salafrankas kungs no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšādātāji. Kā Eiropas parlamenta priekšādātājs jau atgādināja, 2003. gadā nāca milzīgs vilnis ar aizturēšanu cilvēktiesību pārkāpumiem. Visi šie miermīlīgie disidenti, cilvēktiesību aktīvisti, neatkarīgi žurnālisti tika aizturēti, viņi kļuva par upuri. Uh, režīmam tika nos, nosodīti uz ļoti daudziem gadiem cietumā. Mēs toreiz paudām nosodījumu notikušajam un izvirzījām jūs, dāmas bal, Baltā, Sakarova balvas saņemšanai. Tieši tāpēc, ka šī balva ir nosaukta tāda cilvēka vārdā, kas vienmēr aizstāvējas mierīgu pretestību un uh, brīvību. Un ir vienmēr runājis par to, ka balss jādod tiem, kur ne, kurus nevar neviens sadzirdēt. Dzīve nav nekāds piemērs pats par sevi. Tie ir cilvēki, kas dod piemēru tālāk. Un režīms ir apspiedis daudzus, sitis viņus, lamājas, apvainojas, pazemojas, bet jūs esat spējuši stāvēt kājās un aizstāvēt savu mīļoto tuvinieku brīvību. Astoņus ga astoņu gadu pagājuši kopš balvas piešķiršanas un beidzot Eiropas parlaments var personīgi jums acīs skatoties teikt paldies par jūsu ieguldījumu miera sasniegšanā, par jūsu cieņpilno pretošanos, par to, ka spējāt panākt taisnīgumu. Tiešām priecājāmies dzirdēt jūsu emocionālos vārdus. Un gribēju šobrīd atgriezties pie Osvaldo Pējas teiktā. Viņš bija pēc, nu, visas sirds patriots, un tiem, kas viņu apspieda, viņš teica – ka viņu neviens nesatrieks. Un es domāju, ka šai cīņā par brīvību mēs arī esam ar jums un neļausim nevienu nospiest uz ceļiem. Frau Gomes für die Sozialisten und Demokraten. Gomes kundze. Caras amigas, damas de blanco, un grande placer de terlas aquí con nosotros finalmente. Godātās dāmas baltā, kundzes, man tiešām prieks jūs redzēt šeit, beidzot. Mēs jums piešķiram šo balvu ar dziļu pagodinājumu sajūtu. Jo jūs esat tās, kas cīnīšās sūri un grūti par brīvību, par savas tautas tiesībām. Mana grupa, sociālistu un demokrātu grupa, bija viena no tām grupām, kas nemitīgi ir pretojusies embargo, kas tika noteikts Kubai mēs teicām, To tāpēc, ka embargo tiek izmantots ļaunprātīgi kā ierocis, kas tiek vērts pret Kubas iedzīvotājiem, un, protams, ka to ļaunprātīgi izmantoja arī Kubas režīms. Šis embargo nekalpoja brīvības mērķiem. Laimīgā kārtā ASV administrācija beidzot ir sapratusi to, un ASV administrācija šobrīd cenšas īstenot pārmaiņas savā attieksmē pret Kubu tieši tā, kā tas ir nepieciešams, lai atbalstītu tos cilvēkus, kas tāpat kā jūs Kubā miermīlīgi cīnās par brīvību un dara to uzstājīgi ar apņēmību, neatlaidību un pārliecības spēku. Esmu viena no ļoti daudziem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir dzīvojusi un pieredzējusi diktatūru, un tāpēc no sirds saprotam jūsu cīņu par brīvību. Un tieši tāpēc teikšu jums, lūk, ko mēs socialistu un demokrātu grupā sirdī esam ar jums. Mēs turpināsim strādāt e, un darīt visu, kas mūsu spēkos, lai pieliktu punktu diktatūrai un lai brīvību var izmantot pilnīgi visi kubas iedzīvotāji. Mēs zinām, ka kubieši ir gatavi demokrātijai, viņi ir gatavi brīvībai. Tieši tāpat kā visas citas tautas pasaulē. Lielas paldies vēlreiz par jūsu paveikto, par jūsu cīņu. Mēs būsim jums blakus un e, vēlreiz liels paldies! Frau Neitz, für die Neicis kundze liberāļu politiskās grupas vārdā. Uh, Damas de Blanca, Damas de Blanco, Mr. President, Mr. Damas Baltā, godātais priekšādātāji, parlamenta priekšādātāji, Alde grupas vārdā un visas mūsu politiskās saimnes vārdā, es priecājos jūs veikt šeit parlamentā tik daudzus gadus pēc tam, kad mēs jums piešķirvām Saharovu balvu. Beidzot, beidzot ir pienākusi šī diena, kad jūs varat balvu personīgi saņemt šeit. Un šodien mēs vēlamies godināt jūs par tiem pro miermīlīgiem protestiem, ko jūs esat īstenojuši ļoti grūtos apstākļos. Protestus, kas ir vērstuši starptautisku uzmanību huma, cilvēktiesību aktīvistiem un disidentiem, kas tika apcietināti tāpēc, ka politiskā nebija, po, Kubā nebija politiskās brīvības. Nu, un šobrīd, protams, mēs godinām arī pie, Laura, Sina, Laura Silasas Poljanas Toledo piemiņu, viņas drosmi, kas bija šīs kustības dibinātāja un kas, diemžēl, ir jau aizsaulē. Tie politiskie politieslodzītie, kur lik, par kur likteni jūs cīnāties, ir visi atbrīvot. Un tomēr, diemžēl, kopš 2005. gada politisko tiesību un brīvību jomā daudz kas Kubā nebūtu nav mainījies. Cilvēktiesību situācija varbūt uzlabojusies pavisam nedaudz, bet pilnīgi noteikti nepietiekam. Un tieši tāpēc jūsu protesti turpinās. Katru dienu, katru dienu arvien vairāk sievietes pievienojas sieviešu baltā kustībai, un tas apliecina to, ka jūsu miera vēsts un miermīlīga protesta metode ir tikpat būtiska šodien, kā tā bija 2005. gadā. Saskaņā ar eh, Human Rights Watch pētījumiem Kuba ir viena no tām vienīgajām valstīm Latvijā, kas joprojām turpina noslāpēt visa veida politiskus protestus pašos aizsākumos un ārkārtīgi nožēlojam, ka ļoti daudz politīslodzītie, kas tika arestēti Fidela Castro laikā, joprojām vēl tup cietumos. Rāls Castro ir izmantojis represīvus likumus un e, falšas, fabricētas tiesu, tiesas prāvas, lai apcietinātu tos cilvēkus, kas ikdienā cenšas īstenot cilvēktiesības un pamatbrīvības un šajā ārkārtīgi drūmajā ainā vienīgā nelielā gaismiņa tuneļa galā ir fakts, ka prezidents ir daļēji atvieglojis šo 50 gadus ilgušos ceļošanas noteikumus, kā rezultātā jūs varējāt šeit ierasties un būt mūsu vidū, lai saņemtu balvu, ko jūs pilnīgi noteikti esat godam nopelnījušas. Un ar to jūs arī apsveicam no visas sirds. Paldies! Thank you. Paldies. Tānuka kungs, konservatīvo grupas vārdā. Liels paldies priekšsādātāji, um, Eiropas parlamenta priekšsādātāji, Damas de Blanco. Es, esmu šeit. Es arī savas politiskās grupas vārdā, konservatīvo un reformistu vārdā vēlētos uh, jūs sveikt. Esam patiešām priecīgi, ka pēc astoņiem gadiem, es ļoti labi atceros, uh, kas notika pirms astoņiem gadiem, uh, Eh, es toreiz atrados zālē. Man ir liels prieks, ka jūs tagad varat saņemt šo 2005. gada balvu. Uzskatu, ka šī balva tagad ir īstajās rokās. Kuba, diemžēl, vēl ar vienu ir brutālā komunistiska diktatūra. Iespējams, ka situācija Kubā ir mazliet labāka nekā pirms desmit gadiem. Neskatoties uz Raula Kastro izteiktajiem solījumiem, uh, Protams, ir bijušas kaut kādas liberālas reformas, bet tās diemžēl nenāca roku rokā ar politiskām reformām, tāpat arī netiek ievērotas cilvēku pamatiesības. Kūba ir vienīgā valsts Latīņa Amerikā, kas apspiež jebkādu režīmu kritiku. Tā skaitā, mm, to saka arī Human Rights Watch organizācija. Tā ir arī viena no represīvākajām organizācijām visā pasaulē. Uh, Reportieri bez robežām savām ziņojumā saka, ka tā ir mm, Kuba ir 171. vietā no 179 valstīm, ja mēs skatāmies uz vārda brīvību. 90 politiski ieslodzītie vēl ar vienu ir cietumos un gaida savu, savu, savu tiesu. 126 politiski ieslodzītāji tika atbrīvoti 2010. un 2011. gadā, bet tas tika darīts galvenokārt pateicoties Katoļu baznīcas un Spānijas valdības lūgumiem. Diemžēl eh, šie cilvēki pašlaik ir trimdā un viņu sodi nav atcelti. Kuba divainā kārtā ir vēl ar vienu cilvēktiesību padomē, un 2009. gada maijā tā tika atkārtoti tur ievēlē, ievēlēta. Es esmu arī koordinātors cilvēktiesību apakškomitejā no savas grupas, un tieši tāpēc es gribētu apsveikt eh, šo jūsu mierīgo cīņu, protestu pret uh, demokrātijas apspiešanu. Uzskatu, ka jūs esat jau kļuvušas par savu veidu simbolu. Kūbai ir jābūt brīvai un demokrātiskai para siempre y también quiero celebrar la memoria de Castro režīms nedrīkst eh, palikt spēkā, palikt pie spēka ilgstoši, un es īpaši vēlētos vēlreiz pieminēt eh, Lauru, kas nekad netiks aizmirsta. Belder kungs tagad. Paldies, priekšādātāji. Dāmas Baltā. Mana politiskā grupa ir ārkārtīgi apmierināta, ka esat ieradušās šeit. Mēs vienmēr esam iestājušies par brīvību un demokrātiju. Mēs esam patiešām priecīgi sveikt pie mums eh, dāmu baltā pārstāvis. Arī jūs iestājaties par brīvību un demokrātiju, bet eh, jūs cīnāties Kubā pilnīgi citos apstākļos. Iespējams, mums šos apstākļus pat ir grūti iedomāties. Tāpēc pietiek vārdu. Es domāju, ka mums ir eh, jāsniedz savs atbalsts eh, ar Saharovu balvu. Beidzot mums to ir izdevies izdarīt un es patiešām vēlētos paust jums visdziļāko cieņu par to, ka spējāt šodien šeit ierasties. Jūs atbalstāt eh, brīvību, jūs atbalstāt eh, neatkarīgu rīcību, un abas šīs lietas vēl ar vienu Kubā ir aizliegtas. Mēs zinām, ka patvaļīgi aresti un apspiešana vēl ar vienu turpinās šajā valstī. Vienlaicīgi notiek arī problemātiskas reformas ekonomikā. Mani patiešām aizkustināja jūsu teiktais, piemēram, Sančes kundze blogā saka, ka esmu līdz nāvei nobijusies no šīs totalitārās sistēmas. Šī sistēma spēja mm, iznīcināt uh, jūs visu, jūsu profesionālo dzīvi, jūsu ģimeni, jūsu bērnus. Ņemot vērā to, ka pašlaik politiskā sistēma vēl ar vien ir, vēl ar vien ir pie varas, un jūs vēlaties redzēt Kubai savādāku nākotni, jūs noteikti vienmēr varēsiet paļauties uz mūsu atbalstu. Señoras y señores, señor presidente. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs. Dāmas de Blanko ir ieradušās uh, šodien Eiropas parlamentā nevis tāpēc, ka Kubas valdība izrādīja savu labo gribu. Mēs esam ieradušās starptautiskā politiska spiediena rezultātā. Mēs esam cerību pilnas, mēs esam gaidījušas astoņus gadus uz šo brīdi un beidzot esam to sagaidījušas, beidzot esam saņēmušas Saharova balvu. Saharova balva eh, tika pasniegta no Eiropas parlamenta puses. Priekšsēdētāji, jums ir jāzina, ka mēs eh, neliksim jums vilties. Mēs nevēlamies jūs apkrāpt. Mūsu cīņa turpināsies. Mūsu cīņa ir patiesa. Tā ir cīņa, ko mēs veicām mierīgā garā. Mēs esam sievietes bez savām ģine, ģimenēm. Mēs esam sievietes, kas mīl dzīvi. Uh, bet mēs esam daudz ko vairāk uzzinājušas par savu dzimteni. Tieši tāpēc mēs turpināsim cīņu. Liels paldies, ka mums uzticaties! Cīņa turpinās! Mēs vēlamies, lai mm, vīrieši un sievietes, kas ir ieslodzīti, tiktu atbrīvoti, bet mums ir vajadzīga cieņā pret cilvēktiesībām. Mums ir vajadzīga Kuba, kas balstās uz tiesiskumu, Kuba bez Castro. Godājumās dāmas Baltā, es vēlētos jūs vēlreiz apsveikt ar šīs balvas iegūšanu. Liels paldies par jūsu paveikto darbu! Kopš 2003. gada Melnā pavasara Laura Polano ir pierādījusi, cik ļoti viņa ir drosmīga. Mēs esam atraduši ļoti līdzīgus vārdus, gan jūs, gan arī mēs iestājāmies par brīvību un par cilvēktiesībām. Bet eh, šie mūsu vārdi ir ar pilnīgi citu svaru. Mums šie vārdi neko nenozīmē, bet jūs, eh, izsakot šos vārdus, riskējat ar savu dzīvību. Mēs ceram, ka mēs varēsim sniegt eh, jums vajadzīgo atbalstu. Es domāju, ka jūs eh, tiešām esat ievērojamas ar savu darbu un esat mums eh, priekšzīme. Dažkārt mēs varbūt nebalstāmies tik daudz uz savām interesēm, iespējams, mēs vairāk domājam par ekonomiskām interesēm. Mums ir jāatcerās, ka cilvēktiesības un demokrātija ir ārkārtīgi nozīmīgas. Mēs redzam, ka Kūbas valdība ir uzsākusi reformas. Ņemot vērā slikto ekonomisko situāciju, tā ir nolēmusi atvērties ekonomiskajā jomā. Taču no Eiropas vēstures mēs zinām, ka labklājība, sociālā labklājība ir patiesa un reāla tikai tad, ja tā balstās uz cilvēktiesībām, tiesisku valsti un demokrātiju. Uh, Tieši šo iemeslu dēļ šie priekšnosacījumi ir jāizpilda, un tieši tāpēc mēs turpināsim sniegt jums savu atbalstu. Mm, esmu uzzinājis vairākus skaitļus, kas man iepriekš nebija zināmi. Šulce kungs man pastāstīja par apcietināšanām pagājušo gadu laikā un šogad. Tas nozīmē, ka brīvība īstenībā nav virzījusies tālu uz priekšu. Es domāju, ka ik vienai valstī ir vajadzīga brīvība. Uh, un ir jāatbrīvojās visur pasaulē no autoritāriem režīmiem. Ir skaidrs, ka mm, vienas partijas sistēma ir jālikvidē, un tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem brīvības iegūšanai. Cilvēkiem ir vajadzīga izvēle, ir vajadzīga konkurence, tas viss ir cilvēku interesēs. Es ceru, ka jūsu valstī un arī visā Latīņamerikā turpināsies šis darbs, lai šo mērķi varētu sasniegt. Vai nu šeit būtu runa par tiesībām vai par diktatūru, nu, nav runa, vai tā ir labēja vai kreisa diktatūra. Tam šeit nav nekādas nozīmes. Es ceru, ka mēs turpināsim sadarboties. Man šī diena ir patiešām ļoti skaista. 2005. gadā es arī biju ārlietu komitejas vadītājs un uh, vienmēr biju noraidījis ielūgumus doties uz Kubu, kamēr netiks pasniegta šī balva. Tagad beidzot varēšu doties uz Kubu. Es patiešām priecājos, man liekas, ka šī ir skaista diena un vēlu jums visu to labāko.